Sveicu eh, visus, jo īpaši Narcisas Vladilesku kundzi, kura ir eh, neizplatīšanas grupas eh, dar, vadītāja, un sveicu arī Benžaminu Otkovertūru, kurš ir strateģiskais pētnieks. Sāksim šodien ar ziņoja projekta skatīšanu par um, ieteikumu um, augstiem pārstāvjiem un padomēji attiecībā uz kodolieroču neizplatīšanas līgumu 2020. gada pārskatīšanu, kodolieroču kontroli un kodola atbroņošanās iespējām. Referents ir Svens Miksers uh, no sociāldemokrāta grupas. Ieteikums ir Eiropas parlamenta ieguldījums padomas lēmumā par Eiropas Savienības uh, 18. pārskatīšanas konferenci par uh, kodolieroču līgumu, kas notiks uh, līdz 10. mājām no 29. aprīļa šogad. Um, Tagadējā drošības situācijā ir instrumenti, kas uh, vairs nedarbojas, piemēram, INF līgums, vai arī ir apdraudēti, piemēram, New Start. Un šobrīd um, vairāk kā jebkad ir svarīgi stiprināt TNP. Mēs ceram, ka puses spēs rakst kopīgu valodu sarunās un pieņemt deklarāciju noslēgumā, uzņemoties saistības un vēlreiz um, pievēršoties uh, trim līguma pīlāriem - atbruņošanos, neizplatīšanu un miermīlīgu kodolenerģijas izmantošanu. Uh, Mēs uh, uzklausīsim Vladu Lesku kundzi, kas stāstīs par to, kā uh, notiek sadavošanas darbi ārējās darbības dienestā. Un pēc tam varēs uh, deputāti uzdot jautājumus, un tad Otkovertūra kungs, uh, kurš ir um, atbildīgs par konsultatīvo sanāksmju uh, organizēšanu par. Uh, um, neizplatīšanu un kodola atbruņošanos, viņš arī uzstāsies uh, un uh, piedalīsies debatēs. Man ir arī prieks jums atgādināt, ka Izumī Nakamitsu kundze, uh, apvienoto nāciju ģenerāla sekretāra vietniece, ir pieņēmusi mūsu um, ielūgumu uh, uzstāties 27. janvārī no 4 līdz pussešiem pēcpusdienā īpašā sanāksmē, lai sniegtu mums informāciju par TNP līgumu un um, izskatīšanas procedūru. Tā būs uh, iespēja uh, mums saņemt papildus informāciju un materiālu parlamenta uh, ieteikumam. Un pirms došu vārdus vienam mikseram, atgādināšu, kāds ir kalendārs šī ieteikuma pieņemšanai kalendārs ir mainījies, vai ne? Jā. Pēc šodienas pirmās izskatīšanas 28. Eh, janvāris 12. Eh, dienā ir grozījuma iesniegšanas termiņš. 13. Eh, februārī Strasbūrā notika sēnu referents sanāksma un precīzs laiks tiks vēlāk um, paziņots. Un 19. un 20. februārī notiks skatīšana afetā un pieņemšana, un pēc tam plenārsēdē marta sesijā. Un tagad došu vārdu Mikserkungam, lai viņš var prezentēt savu uh, ieteikumu projektu. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze. NPT līgums, līgums par neizplatīšanu kodolieriečiem ir uh, ļoti svarīgs startautisks līgums kur ir eh, dažādi mērķi. Pirmkārt jau eh, iz, novērst kodolieroču izplatīšanu, otrkārt eh, veicināt sadarbību, lai miermīlīgi lietot kodolenerģiju, un trešais ir kodola atbruņošanās mērķis, lai sasniegtu pilnību, pilnīgu atbruņošanos. Līgums stājās spēkā 1900. 70. gadā, tātad šogad svinēsim uh, līguma 50. gada dienu. Sākotnējais līguma ilgums bija 25 gadi, pēc tam periodiski uh, konferencēs šis līgums tika pārskatīts ik pēc pieciem gadiem, tas tika pagarināts ik pēc pieciem gadiem, un uh, nesen uh, katra otrā no šīm pārskatīšanas konferencēm ir bijusi bez rezultātiem. 2000. gada pārskatīšanas konference beidzās ar gala dokumenta pieņemšanu. 2005. gada konferencē ne, nenotika tā, netika pieņemta nekāda vienošanās. 2010. gada konference ja pieņēma 64 punktu uh, rīcības plānu, kas attiecās uz visiem uh, trim līguma pīlāriem, un tad 2015. gadā nebija iespējams panākt vienošanos uh, par lielu daļu no uh, dokumentu projekta. Šogad pārskatīšanas konference notiks aprīlī. Un, uh, komitejas eh, sesija, gatavojot konferenci, notika pagājušā gada aprīlī Malaizijas vēstnieka ANO vadībā pārskatīšanas konferences, kā jau es teicu, notiks 27. Eh, aprīlī, no 27. aprīlī līdz 22. maijam šogad. Apakškomitejā mēs pieņēmām lēmumu pieņemt ieteikumu attiecībā uz NPT līgumu padomēji. Pirmais teksta projekts tika pabeigts janvārī, janvāra sākumā, un tagad ir pirmā iespēja to skatīt apakškomitejas līmenī, un kā jau komitejas priekšsēdātājs teica, uh, Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. janvāris, nākamnedēļ 12. dienā. Un pēc tam mēs varēsim tikties ēnu referentu eh, lokā februāra beigās, tad mēs varēsim pieņemt ieteikumu, cerams, AFET komitejā. Tas būs februāra beigās, un tad plenārsēžu. sēžu Debates būs martā Strasbūrā. Pavisam īsi par uh, ieteikumu saturu. Ziņojumā es uh, piedāvāju vēlreiz apstiprināt efektīvu multilaterālismu un uh, uz noteikumiem balstīt starptautisko kārtību kā priekšnosacījumu um, kodolieroču neizpratīšanai. Un uh, runājot par šo pīlāru, uh, um, tur darbs ir bijis diezgan veiksmīgs, jo tur bija ļoti drūmi, drūmas prognozes, kas tika izteiktas uh, pagājušā gadsimta beigās par uh, kodolieroču izplatīšanos. Tas nav īstenojies. Un uh, ir gan valstis, kas uh, nav puses šajā līgumā un kam ir kodolieroči, Tas eh, ir būtisks izaicinājums eh, šīs valstis iesaistīt un saskaņā ar eh, līgumu valsts tur var iestāties. Un savā ieteikumā es piedāvāju paust pilnu atbalstu visiem trim neizplatīšanas līguma pīlāriem, atbalstu mūsu savienības sniegto atbalstu, uh, gaidot 2020. gada uh, konferenci, pārskatīšanas konferences aicinu visām valstīm atbalstīt šos instrumentus uh, atbruņošanās jomā, lai um, apturētu šīs jomas uh, situācijas pasliktināšanos un saglabāt mieru. Uh, aicinu valstis panākt būtisku progresu uh, ieroču kontrolas un kodola atbruņošanās ziņā, jo īpaši samazinot uh, kodola ieroču krājumus pasaulē un nodrošinot uh, to, lai netiktu uh, vēl tālāk pasliktināta situācija. Es aicinu arī uh, ASV un Krieviju uzņemties savu atbildību par to, um, kodolieroču krājumiem, kas viņiem ir, un veidot jaunas uh, ieroču kontrolas attiecības un aicina ASV un Krieviju uh, dot uh, ANO drošības padomēju un NPT um, deklarāciju, sniegt deklarāciju ar soļiem, kurus uh, ir gatavi spērt, uh, jo um, ir jāievēro NPT līguma sestā panta noteikumi. Protams, mēs uh, nožēlojam neseno INF līguma sabrukumu izgāšanos. Es arī piedāvāju atbalstīt NATO valstu ieguldījumu pildot savas saistības NPT līguma ietvaros attiecībā uz kodolieroču krājumu samazināšanu kopš augstākā kara beigām lai samazinātu savu, uh, lai samazinātu to lomu aizsardzībā. Ir dažādas pieejas attiecībā uz to, kā virzieties uz priekšu, lai sasniegtu mērķus, kas ir pausti NPT līgumā. Ir uh, cilvēki, kas atbalsta tādu pakāpenisku pieeju, citas puses savukārt uzskata, ka politiskais klimats būs būtiski jāuzlabo, lai panāktu būtiskus uzlabojumus šajā te virzienā. Bet es uzskatu, ka mums visiem, tas ir visu mūsu interesēs stiprināt NPT līgumu, lai uh, samazinātu spriedzi starptautiskā mērogā un tuvotos uh, mūsu uh, kopīgiem mērķiem pasaulē bez kodolieročiem. Gaidu ar prieku šodienas diskusiju ar ekspertiem un kolēģiem, un uh, ar prieku uzklausīšu jūsu teikto un arī pieņemšu grozījumus ieteikuma tekstam, ieteikuma projektam. Paldies! Merci. Lielas paldies! Tagad tagad eh, došu vārdu vispirms eh, Krīsam Pētersam no ETP. Paldies, eh, priekšsādātais kundze, un šodien man ir tas prieks un gods aizstāt manu kolēģi Arno Danžānu. Tas ir tikai šorītā, bet man tas ir liels prieks, jo viņš man, mani informēja tā kā viņš ir ēnu referents, un esmu saņēmis sešus punktus no savu kolēģa, un es uh, nolasīšu šos sešus punktus. Danžāna kungs eh, saka paldies referentam par viņa darba kvalitāti, strādājot pie šī ziņojuma projekta par tik delikātu jautājumu. Otrakārt, viņš uzskata, ka šis teksts eh, faktiski ir eh, līdzsvarots. Viņš arī uh, um, uzsver to, cik nozīmīgs ir NPT līgums starptautiskā mērogā, kad aizvien vairāk tiek uh, apšaubīta neizplatīšanas struktūra pasaulē un šo ieroču kontrole un atbruņošanās. Un atgriežoties uh, um, Uh, pie kodolieročiem um, militārās stratēģijas ietveros. Treškārt, kolēģis uzskata, ka NPT pieeja noteikti nav perfekta, bet uh, tā ir jābūt pragmatiskai un spēcīgai, lai veicinātu reģionālo un starptautisko stabilitāti. un šī struktūra uh, tiek plaši respektēta. Ceturtkārt, ir svarīgi to saglabāt, lai nodrošinātu, ka pārakstītāja valstis uh, strikti ievēro visus likuma pāntus. Un šajā sakarā mans kolēģis Danžāna kungs vēlas vērst uzmanību arī uz uh, bažām attiecībā uz uh, Irāņu uh, izstāšanos, kas uh, paver tādu ļoti satraucošu nedrošības periodu. Un runājot par uh, startautisko mērogu, Danžāna kungs uh, vēlas uzsvērt, ka ir nepieciešams saglabāt neizplatīšanas eh, normu integritāti un eh, konsolidēt eh, starptautisko kārtību struktūru, kas ir balstīta uz tiesiskumu. Un sastais punkts, ko gribu uzsvert Dažāna kungs, ir tas, ka viņš iesniegs arī attiecīgs grozījums, kas iet šajā virzienā. Paldies no Riņu Europe. Viņš ir izē, izgājis, tā kā saturīkungs no zaļajiem lūdzu. Paldies! Vispirms paldies, priekšādātais kundze, dargie kolēģi! Vispirms sirsnīgs paldies referentam par to, cik labu tekstu viņš ir sastādījis. Man eh, tas šķiet ļoti svarīgi mūsu visu drošībai. Tātad paldies par viņa darbu. Mēs vēlamies eh, ieviest šeit dažus papildu punktus. Pirmkārt, eh, brīdināt par riskiem. Tika jau teikts, ka mēs dzīvojam tādā ģeopolitiskā situācijā, kad atgriešanās pie kodolieročiem ir nozīmīga militārā jomā un um, gadījumā, ja būs konflikts, un, uh, tad risks, ka tiks izmantot kodolieroči, ir aizvien lielāks. Pirms uh, dažiem gadiem, uh, tātad pirms daudziem gadiem, uh, tika pieņemti konkrēti uh, pasākumi gadījumā, ja tiek izmantoti kodolieroči. Tas bija augstā kara laikā. Mēs, protams, nevēlamies satraukt iedzīvotājus, bet tā kā risks šajā kontekstā atkal pastāv, ir svarīgi gatavoties civilās aizsardzības jomā, lai tiktu veikti pasākumi, ka, ja gadījumā mm, šāds gadījums var gadīties, lai mēs tam būtu gatavi. Otrkārt, mm, ir jānovērš kiberuzbrukumu riski. Mēs konstatējam, ka kiberuzbrukumi, ko īsteno teroristu uh, grupas, uh, tāds risks pastāv, un mums ir jāstrādā, lai tiktu veikti visi drošības pasākumi, lai varētu um, novērst uh, kodolieroču izmantošanu pēc šādiem kiberuzbrukumiem, ir uh, jāstiprina noturību pret šādiem riskiem. Un vēl mēs gribētu apliecināt uh, Eiropas Savienības eh, atbalstu jaunajam eh, kodola ieroču neizplatīšanas līgumam, kas stiprina NPT atbruņošanās daļu. Un tie bija tie daži līgu, tie daži punkti, kurus iesniegsim kā grozījums no mūsu grupas puses, un es ceru, ka varēsim sadarboties eh, dialoga gaisotnē, un eh, ka mums būs pozitīvs un interesants diskusijas par šo jautājumu. Merci beaucoup. Lielas paldies. Bonfrisko kundze no ID, lūdzu. Merci, madame. Paldies priekšsēdētājiem. neizplatīšanas līgums, eh, kodolieroču neizplatīšanas līgums ir jāuzskata par eh, pamatu kodolieroču regulējumā starptautiskajā mērogā. Un eh, kolēģi vārdā gribētu pateikties vispirms komisijai par paveikto darbu un dot arī mūsu ieguldījumu. 50 gadus šis līgums ir rūpējies par to, ka kodolierieči netiek izplatīti, bet Daudzas valstis uh, ir varējuši tomēr izmantot miermīlīgiem mērķiem kodolenerģiju, bet papildus šim līgumam tagad ir runa par starptautiskās aģentūras darbu uh, stiprināšanu, tā tagad ir apdraudēta. Un tas var izraisīt eh, krīzi arī, ja ASV kaut ko darīs. Uh, ja ir plaisa starp uh, valstīm, tad tiek vājināts arī šis līgums kā globāls uzticams instruments. Un tādējādi tiks traucēta arī uh, starptautiskā atbruņošanās. Um, piecām pastāvīgajām ANO drošības padomas uh, valstīm vajadzētu runāt vienā balsī un aktīvāk pie tā strādāt. Mums jādomā arī par valstu sadarbību un uh, to, kādu lomu šeit var spēlēt ES. Jā, valstīm ir jāaizsargā savas intereses, un tāpēc mēs nepiekrītam uh, ziņojuma ieteikumam, uh, proti, ka mērķis ir pilnībā atteikties no kodolieročiem. Francija, Krievija, Ķīna, ASV šīs te ANO drošības padomas pastāvīgās loceklis, tam ir jārūpējas par to, lai viņu prasības tiek ievērotas. Ir runa arī par Irānas kodolprogrammu un jāstiprina arī Ženēvas nolīgums. 2001. gada 11. septembrī bija terorakti, pēc tam izveidojās alianse pret islāmismu, un tai bija jābūt no Vladivostokas līdz Pekinai. Uh, tur ir vienotas intereses un uh, ir uh, kristīgā pasaule, ebreja pasaule, konfūcija pasaule, visu šo uh, kultūru uh, un pasaules izdzīvošana ir atkarīga no vienošanās un nevis no strīdiem. Un mēs, kā IT politiskā grupa, uh, iesniegsim grozījums par šo ļoti labo teksta projektu. Très bien, merci beaucoup. Uh... Ļoti labi. Paldies, laikam no Reņu grupas neviens šobrīd nevēlas izteikties. Jūs vēlaties uz kaut ko atsaukties? Jūs vēlaties runāt par Miksera kunga ziņojumu vai tā vispārīgāk? Tas ir par ziņojumu, saka runātājs. As usual, we have an extremely positive attitude regarding parasti ir tāda pozitīva attieksme domājot par miera garantēšanu. Un nākamajā konferencē aprīlī vai tur būs pozitīvs rezultāts? Eiropas Savienībai ir jābūt gatavai arī uz ne pārāk labvēlīgu iznākumu, lai prezentētu savu attieksmi, viedokli arī tādā, tāda scenārija gadījumā. Mēs runājām par uh, kodola ieroču izplatīšanas iespējamiem riskiem, bet mums ir jābūt, protams, eh, arī ļoti realistiskiem. Es negribu tagad izklausīties pārlieku drūms, bet eh, šī aliansa starp Ķīnu un Krieviju nozīmē to, ka ASV nevarēs vienoties, ko tad īsti atbalstīt. Ķīna nevēlas, lai to iekļauj šajā līgumā, ņemot vērā to, ko tā ir darījis pēdējo desmit gadu laikā. Varbūt mums patiešām ir jābūt sagatavotiem uz to sliktāko. ja nu gadījumā šī konference piedzīvot neveiksmi, lai mums būtu pietiekami stingras pozīcijas. Man īsti nav drosmes varbūt pat eh, runāt eh, tādu valodu, kas ir pārāk eh, tieša, nu, paust savus domas pilnīgi vaļsirdīgi, bet katrā ziņā ir jābūt gataviem uz to ļaunāko. Paldies! Paldies! Vladulēs Kukundze tagad uzstāsties, kas ir NTP grupas priekšsēdētāja. Jums kāds septiņas minūtes. Paldies! Priekšsēdētāji! Man ir ļoti liels gods atrasties šajā zālē. Paldies par uzaicinājumu. Un es gribēju arī uzteikt Miksera kungu. Viņš ir strādājis patiešām godam. Debates ir organizētas īstajā brīdī, un 2020. gads ir ārkārtīgi būtisks, domājot par kodola ieroču neizplatīšanu. Līgums stājies spēkā uh, pirms 50 gadiem, un 25 gadus atpakaļ tas tika pagarināts uz uh, nenoteiktu laiku, un ANO arī uzsāka multilaterāls sarunas. Ko es vēlējos pateikt? Jau izskanēja doma ka pārskata konference, kā Miksera kungs uh, norādīja, ik pa pieciem gadiem ir tāda, kā, ja varētu teikt, uh, režīma veselības pārbaude. Tāds tests. Uh, lai saprastu, kā rīkoties tālāk. 9. konference 2015. gadā nevainagojās ar vienošanos par dokumentu, un ja e, tagad mēs atkal piedzīvotu neveiksmi, tas, diemžēl, varētu likt apšaubīt līguma efektivitāti. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos lai neļautos e, pesimismam mums ir e, jāvienojas, jāatrod kaut kāds e, kopsaucējs starp valstīm e, pēc četru nedēļu perioda. Jāsaka, mēs esam pilnīgi pārliecināti par NTP nozīmību. Noteikti vajadzētu atgādināt, cik veiksmīgi šis līgums ir darbojas pirms tam, ņemot vērā atomieroču neizplatību un tāpat runājot arī par ieroču samazināšanu, par arsenālu samazināšanu. Dalību valstīm tas ir jāatgādina. Līgums ir bijis ieguvums visām to parakstošajām pusēm, un tas ir ļāvis arī labāk sadarboties valstīm, izmantojot eh, kodolenerģiju miermīlīgos nolūkos kā teica priekšsēdētājs kundze un arī vairāki deputāti, drošības draudi aizvien pieaug ir tāda patiešām nedrošība, burtiski tā virmo gaisā. Un arī eh, tiek kritizēta nereti šī līguma uzbūve, domājot gan par eh, kodolieročiem, gan arī par cita veida ieročiem. Mēs vēlētos eh, patiešām tādu ļoti konstruktīvu ieguldījumu sniegt šajā konferencē. Uh, pēc iepriekšējiem pārskata cikliem 2017. gadā eh, vairākas eh, valstis jau, piemēram, Nīderlanda uzņēmās iniciatīvu, lai varētu garantēt, eh, ka konference būs panākumiem bagāta. Neveiksme 2015. gadā bija tādas uh, pārdzīvojums, un tādēļ mums vajadzētu 2020. gadā darīt visu, lai tas neatkārtotos. Būs arī vairāki semināri, kuros mēs vēlēsimies iesaistīt pēc iespējas uh, lielāku spēlētāju skaitu, uh, mēģinot atrast kopsaucēju. E, ES alaž ir atbalstījusi šo iniciatīvu un pērnējā aprīlī komisija padomu pieņēma um, uh, iniciatīvu 615, lai turpinātu tās aktivitātes, kas eh, tika uzsāktas konferences laikā. Un padome ir eh, arī plānojusi vēl citus pasākumus kopīgi ar biroja locekļiem šajā konferencē un eh, tiek rīkoti vairāki pasākumi. Septiņas konferences ir iecerētas, trīs tematiski semināri par trim līguma pilāriem un tāpat vēl trīs semināri, kas norisināsies Āfrikā, Karību jūras basēnu valstīs, Āzijā, Klusa okeāna valstīs, Tuvējos austrumos un Āzijā, Latviņamerikā, es atvainojos. Uh, Eh, vairāki pasākumi jau ir norisinājušies ar eh, ļoti labiem panākumiem. Tie notika tādā eh, ražīgā, pozitīvā gaisotnē visos minētajos reģionos. Mums līdz konferencei vēl ir dažas iestrādes jāveic, un ja vēlaties dzirdēt vairāk detaļu par to, tad labprāt arī tajās padalīšos. Un ir bijis arī tāds visai eh, bezprecedenta solis eh, kopīgi ar 189 līguma parakstošajām pusēm. Tāda demarša. Lai uh, dokuments arī būtu pietiekami izsmeļošs un pārliecinošs, un mēs vēlamies, lai visas puses ierastos Ņujorkā uh, gatavas iziet uz kompromisiem, um, meklēt kompromisus un uh, panākt progresu visiem kopā. Nevar pieļaut tādu grupu veidošanos ar uh, dažādiem priekšlikumiem, jo tas visu to tikai fragmentētu. Tas noteikti šādas uh, kopīgās saistības um, varētu uh, Eh, padarīt eh, netik eh, pārliecinošs. Trešais aktivitāšu kopums Eiropas Savienībā padoma vēlāk jau šogad uh, pieņems uh, vairākus secinājumus. Tas būs tāds ļoti aptverošs dokuments attiecībā uz trim pīlāriem ar konkrētiem priekšlikumiem, ko darīt tālāk. Un tas būs tāds uh, dokuments, uh, patiešām, kurā būs ļoti daudz uh, vietas veltīts uh, prognozēm, tādai nākotnes vīzijai. Šķiet, ka Es tagad varētu beigt savu uzstāšanos, bet ar prieku uzklausīšu jautājumus. Paldies! Paldies! Tagad vārds eh, Benjaminam Autkovirķūru kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, labrīt! Kā jau jūs minējāt, varbūt sākumā jāpasaka daži vārdi par šo atbruņošanās un neizplatīšanas eh, konsorciju. Uh, Es uh, vadīju strateģiskās izpētes centru. Un e, manos pienākumos ietilpa arī konsultatīvu e, sēžu rīkošana, kur runājam par neizplatīšanas problemātiku. Es ceru, ka nākamā sēde notiks jau ļoti drīz, jūnijā vai jūlijā. Mēs tagad meklējam konkrētu datumu. Uh, Jāsaka, ka tas visām ES dalību valstīm ir ļoti nozīmīgs solis, un dalību valstis varēs tātad apmainīties viedokļiem šajā pasākumā un nāk klajā ar jauniem priekšlikumiem. Es ceru, ka vismaz daži no jums būs klāt šajā pasākumā, jo mums, manuprāt, ir nepieciešams, lai parlaments piedalās šajā uh, viedokļa apmaiņā turpmāko gadu laikā. Tagad runājot par NTP, NPT, daži ievadvārdi. Šis režīms ļoti ilgu laiku ir bijis pakļauts spiedienam un e, kopš e, pārskata cikla uzsākšanas ir arī publiskot vairāk dokumentu šajā kontekstā. 2010. gada NPT pārskata konferencē Mēs pieņēmām vairākus secinājumus. Tas tika, protams, saskaņots arī ar Obamas administrācijas ļoti uh, ambicioziem mērķiem neizplatīšanas kontekstā. Un 2010. gada konferences varbūt drīzāk bija tāds izņēmums. Un tas ļāva mums atcerēties, ka kopš 75. gada tikai kādas piecas konferences rezultējās uh, ar tāda dokumentu pieņemšanu, kas balstījās uz vienprātību. Mums tagad visiem ir jāuzdod jautājums, vai to, kas notika pēc tam, mēs arī varam uzskatīt par panākumiem, un kas atcerēsimies konsensusu, kas ļāva pirmām kārtām šo līgumu pieņemt, un vai mēs nākamās konferences vispār varam uzskatīt par veiksmīgām. NPT ir jābūt eh, tādam dinamiskam līgumam, ja mēs vēlamies, lai tas patiešām būtu produktīvs un jēgpilns un arī atstātu kaut kādu ietekmi uz starptautisko drošību. Mums noteikti vajadzētu palauzīt galvas par to, ko mēs uzskatām par panākumiem, par veiksmi šajā kontekstā. Šogad mēs svinam 50. NPT gadkārtu, un es domāju, tas ir arī labs iegans, lai uh, pārskata procedūras laikā tiktu domāts arī par uh, to, kā šis līgums uh, ir jātraktē no izpētes uh, redzes punkta viss režīms uh, tagad uh, tiek uh, diezgan asi kritizē, kritizēts un jāsaka, ka ir uh, tādas valstis, kas uh, ir kļuvušas aizvien aktīvākas uz starptautiskās skatuves un tās uzskata kodolieročus kā tādu uh, par tādu varas demonstrācijas iespēju. Un mēs te nerunājam par Koreju, bet iespējams Sīriju un citām valstīm, kas varbūt pat uh, vēl to tik ļoti nedaudzina. Uh, Un tiek arī papildināti arsenāli kodola valstīs, tie tiek modernizēti un mēs šādu fenomenu esam novērojuši pēdējo 20-30 gadu laikā. Un lielākās valstis pat nav ļoti aktīvas sadarboties starptautiskās drošības garantēšanas jomā. Atcerēsimies, kas notika 90. gadu sākumā. Es runāju par to, ka um, sarunas arī uz brīdi tika iesaldētas. Mums ir jāsaprot arī, kāda ir šī sasaiste starp atbruņošanos un uh, neizplatīšanu NPT pārskata procesā ir jāpārskata arī otrais un trešais pāns, kā arī uh, sestais, kas attiecas uz atbruņošanos. Šķiet, ka šīs abas komponentes to saspēle ir zaudējusi savu, kompon savu dinamiku, un tas arī rada jaunas problēmas. Jāpiemin arī e ASV un Krievijas strateģiskais dialogs pēc Krīmas aneksijas līderi izturas uh, neatbildīgi vismaz uh, NPT uh, līguma parakstošo pušu acīs. Jāpiemin arī Ķīnas uh, militārā spēka pieaugums, uh, Un e, jāsaka, ka viņu diplomātiskā retorika krietni sāk atšķirties no darbiem, no tā, ko viņi dara e, uz vietas, strateģiski arī skatoties. Eiropas Savienība jau vairākas desmit gadus ir ļoti sarežģītā situācijā, jo um, tās teritorija ir tāds kā mikrokosmos, vai nu mēs runājam par valstīm, uh, kur ir uh, kodola enerģija, par uh, to, kas notiek vispār pasaulē, ir valsts, kurām ir kodola ieroči, ir tādas, kas tos vēlas attīstīt un tā tālāk. Ap Eiropas Savienība nevar arī uh, pārāk tālu iet eh, tām robežām pāri, ko noliek NPT, arī vēsturiski raugoties. Konsensusa atrašana starp 28 valstīm, protams, ir sažģītāk nekā savulaik, kad to skaits bija mazāks. Eiropas Savienība vairs nav tik ietekmīga, lai varētu arī uh, noteikti toni, kā to dara ASV vai, piemēram, Krievija. Eiropas Savienība darīja visu, kas bija tās spēkos, lai atgādinātu Krievijai par tās saistībām saskaņā ar līgumu. Un uh, arī Eiropas Savienības diplomātija cieta neveiksmi, mēģinot atrunāt ASV izstāties no NPT. Šajā delikātajā kontekstā Eiropas Savienībai ir jāatrod atkal jāsamaklē sava loma kā tādam vidutājam, kā, kādam, kas mēģina vairākas puses samierināt. Un, uh, Šis uzskats noteikti ir jāpopularizē. Mēs nedrīkstām, protams, pieļaut to, ka Eiropas Savienība netiek uzskatīta par globālu spēlētāju, bet es domāju, mums ir jābūt tādiem konstruktīviem un atgriezīsimies pie 2003. gada stratēģijas. Uh, runājot arī par multilaterālismu. Pirms uh, aptā, aptuveni 20 gadiem Eiropas līderi izveidoja efektīva multilaterālisma koncepciju. Tas nozīmē, ka multilaterāli risinājumi ir pareizais ceļš, domājot arī par uh, drošības situāciju. Uh, Atbruņošanās un neizplatīšana ir būtiski principi, ir jāspēcina desmitā panta izmantošanas uh, uh, principi ņemot vērā to, ka tas attiecas uz izstāju no MPT. Nedrīkst pieļaut to, ka šī izstāja ir tik vienkārša, kā jau mēs pieredzējām. Un uh, atbruņošanās instrumenti ir jāpaplašina. Uh, Tieši šajā kontekstā, jā, jā, tūlīt jau beigšu savu uzstāšanos, saka runātājs. Tā tad Eiropas Savienībai ir jābūt aktīvākai uh, neizplatīšanas jomā, bet varbūt jādomā arī par labāku cilvēku resursu un finansējuma koncentrēšanu uz vairākiem būtiskiem aspektiem. Būtu patiešām vērtīgi, ja ES dalību valstis uh, labāk apzinātos, cik lielā mērā tās atbalsta NTP un parunāsim par skaitļiem, par konkrētu statistiku, par to, kas ir noticis kopš 1950. Uh, uh, gada. Un jāatceras, ka NPT balstās uz trim pīlāriem. Visi to zina, bet uh, varbūt piemirst. Trešais pīlārs attiecas uz miermīlīgu kodola enerģijas izmantošanu. Un pēdējā pārskata konferencē, kas uh, cieta daudzprāt neveiksmi, tika runāts arī par šo pīlāru ekonomiski, politiski, institucionāli um, aspekti ir pieļaujami, izmantojot kodola enerģiju miermīlīgiem mērķiem, un uh, tas arī ir atrunāts NPT, vai nu tas jums tīk vai nē, vai jums patīk uh, kodola enerģija vai nē, bet šāda izmantošana ir tajā paredzēta, tātad šajā nolīgumā. Tie ir milzīgi uh, resursi un tādēļ mums ir jādomā arī par savu komunikācijas politiku. Varbūt, ka uh, neizplatīšanas politikai Eiropas Savienībā ir uh, nepieciešams vairāk tādas diplomātiskās komunikācijas. Es domāju, ka mēs varbūt pietiekam labi to uz ārpusi nereprezentējam. Paldies! Paldies, Okuvertjūrkungs! Uh, Kāds kolēģis vēlas uzdot jautājumus? Saturīkungs. Euh, paldies, paldies par uh, abām prezentācijām. Ja runājam par aprīļa konferenci, vai būs kopīga dalībvalstu pozīcija? Vai jums kaut kas jau tagad par to ir zināms? Vai mēs uzstāsimies um, vienoti? Un, ja jā, es ceru, ka tā būs, vai jūs varētu arī kaut ko vairāk par šo pozīciju izklāstīt. Paldies! Merci, pas d'autres. Paldies, cits neviens nevēlas uzstāties. Lūdzu. Very much, this is. Paldies. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, lai skaidri varētu atbildēt. Varētu atbildēt, jā, mēs varam būt droši, ka mums izdosies panākt vienotu, vienotu labi pārdomātu kopīgo nostāju, un padomi ir pieņēmusi secinājumus 2005. gadā, 10. un 15. gadā, tā ka mums ir jau iestrādes kopīgai pozīcijai. Uh, lai dotos uz Ņujorku Efkon sākumā. Un tāpat mēs gatavojam padomē tādu ieteikumu kopumu nākotnē par šiem trim pīlāriem - atbruņošanās, neizplatīšana un miermīlīga kodolieroču izmantošana. Miermīlīgā izmantošana būs, varētu teikt, nozīmīgākais pīlārs. Dalība valstis ir vienojušās, ka Eiropas Savienība ka tās nu, atbalsta tas, to, kas tiek šobrīd izstrādāts Eiropas līmenī, un vairāki simti miljonu eiro pēdējo piecu līdz desmit gadu laikā ir veltīti šim darbam. Tātad miermīlīga izmantošana, tas nozīmē, ka uh, kodola enerģija netiek izmantota nekādiem tādiem agresīviem vai uzbrukošiem mērķiem. Un iesaistītie eksperti. ir ļoti nu, labi iepazinušies ar visu šo jautājumu kontekstu, gan saistībā ar miermīlīgu izmantošanu, gan uh, kodolenerģijas izmantošanu militāriem mērķiem. Un mūsu, mums ir tāds ambiciozs projekts, proti izstrādāt atbruņošanās un neizplatīšanas režīmam uh, pārliecinošas rekomendācijas un uh, turpināt arī attīstīt atbruņošanās vai nebruņošanās pīlāru. un uh, galīgi, galīgais mērķis ir pasaule bez kodolieročiem, bet līdz tam ir jāveic virkne konkrētu soļu. Un, protams, jāsāk ar kodolieroču dat, daudzumu samazināšanu vispār. Manuprāt, tas nebija jautājums. Man saka, Okuvertīra kungs, Miksera kungs. Tas ir ļoti plašs jautājums. Paldies ekspertiem. Paldies. Šis um, darbs ar rekomendācijām tam noteikti būs vajadzīgs mūsu ieguldījums un jācer, ka tas būs uh, tāds reāls ieguldījums vienotas Eiropas pozīcijas izstrādē. Uh, bruņošanās kontroles jautājums ir daudz plašāks nekā tikai tas, nekā tikai tas kas ir noregulēts vienošanās tekstā. Un ir noslēgtas vairākas vienošanās vairākās militārajās jomās kas, kas atspoguļo dažādus viedokļus un jautājums, kas tiek laiku pa laikam, kas parādās, ir vai kodolieroču samazināšana neietekmēs kopīgo drošības un aizsardzības politiku. Un mēs varam teikt, ka lielākā daļa vēlas, lai būtu, lai pasaulē nebūtu vairs kodolieroču, bet domstarpības vai viedokļu atšķirības joprojām pastāv un valstu nostāja ir atšķirīga. Kodola valstis ir arī Eiropas Savienības sastāvā. Bet ko mēs noteikti negribam, tas ir tāds maldīgs tā kā līdzsvars starp kodolvalstīm un valstīm, kas de facto ir kodolvalstis. valstis vienotā NATO pozīcija virzās uz uh, uz pasauli bez kodolieročiem, bet NATO būs uh, kodola valstis, kamēr vien kodolieroči pasaulē pastāvēs. Un ne, kodolieroču neizplatīšana un kodolieroču riska samazināšana uh, ir aspekti, kurus arī nevarēs apiet. Paldies, paldies mūsu ekspertiem, kas mūs šorīt informēja. Paldies Svenam Miksaram par uh, viņa projektu stādīšanu priekšā. Atgādinu, ka grozījums var iesniegt līdz nākamajai otrdienai, 28. janvārim, līdz pusdienlaikam 12. Darbie kolēģi, es piedāvāju atkla, atsākt darbu. Paldies tiem, kuri ies ārā no zāles. Ja jūs gribat, varat parunāt ārpus zāles. Sveicu ģenerāli Gradiano, kurš ir Eiropas Savienības militārās komitejas priekšsēdētājs ģenerāli. Uh, jūsu uzstāšanās eh, mūsu komitejā būs pirmā šajā jaunajā sasaukumā, tāpēc ļoti priecājamies, ka esat ieradies un jo īpaši uzmanīgi uzklausīsim to, ko jūs mums teiksiet. Runājot par operācijām un misijām, parlaments vērētos pēc konsultēšanās ar augsto pārstāvu nodrošināt saskaņotības starp dažādām uzsāktajām iniciatīvām. Uh, Kas attiec uz kapacitātēm, iniciatīvas ziņojums par struktūrālo sadarbību šobrīd tiek gatavots, un um, uh, tas tiks noteikts, uh, noteikti arī uh, nodots uh, galīgajam lietojumam. Uh, Un uh, šajās jomās militārā komiteja nodrošina Eiropas Savienības ārējās darbības saskaņotību. Eiropas parlaments uh, jo īpaši mūsu apakškomiteja apliecina jums mūsu atbalstu. Um, un mēs formulēsim tādus priekšlikumus, kas um, atbilst pilsoņu vēlmēm, jo vairāk kā 70% pilsoņi norāda, ka viņus satrauc drošības un aizsardzības jautājumi. Ģenerāli Graciano, vai jūs varētu lūdzu dalīties ar mums pēdējos uh, militārās komitejas uh, secinājumos, uh, kā Mm, ģenerāla štāba vadītājus un uh, precizēt, kas tad tiek gaidīts. Paldies! Paldies, godātie deputāti, dāmas un kungi! Labrīt! Vispirms teikšu paldies par uzaicinājumu būt šodien jūsu vidū. Es uzskatu, ka tas apliecina, ka jūs novērtējat mūsu darba svarīgumu Un Eiropas uh, politikas viena no komponentēm ir arī drošība un aizsardzība. Eiropas Savienības militārā komiteja, kuras es, runas vīrs es esmu, ir apvieno 28 dalību valstis, nodibināta pirms vairākiem gadiem un mūsu komiteja sniedz konsultācijas politiskajām iestādēm par militārām vai ar militāro jomu saistītiem jautājumiem. Tāpat mēs konsultējam Eiropas Savienības institūcijas un esam iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā. Mūsu uzdevumi ir tāda diplomātiskas dabas, un mēs esam arī militārās jomas konsultanti, arī ārējās darbības dienestā visos ar drošību un ārējo drošību un aizsardzību saistītos jautājumos. Mēs rūpīgi uzraugām, kas notiek. Um, pasaulē mūsu jomā tieši drošībā un aizsardzībā. Un pirms es iepazīstināšu jūs ar iniciatīvām, es gribu dažos vārdos raksturot drošības un aizsardzības situāciju. Jaunais gads, diemžēl, nesākās ļoti sekmīgi. Notikumi Irākā. Uh, Lībijā, Sirā, Sīrijā arī ne, neļauj uh, šobrīd cerēt uz ātru optimistisku atrisinājumu. Mēs redzam konfliktus, kas ir lokāli, bet apdraud visu uh, visu pasauli, un te var runāt par tā saucamo tauriņu efektu vai domino efektu, kad krīzes vienās valstīs eh, nelabvēlīgi ietekmē situāciju citās. Mēs apzināmies, ka pastāv dažāda veida draudi. Mēs redzam, ka konfliktiem ir tendence izplatīties, kā piemēram no Lībijas. Uh, nestabilitātes trīstūris. Tā ir starptautiskā terorista izplatīšana, kurā iesaistās arī uh, ārzemju algotņi, uh, migrācijas plūsmas, lieli migrantu, uh, lielas migrantu masas un nestabilitāte valstīs Un Lībija, ieskaitot un, un arī citas uh, eh, Sahela valstis, šobrīd ir tāds konfliktu um, um, vieta, kur, kurā situācija ir ļoti nestabila un kas nelabvēlīgi ietekmē arī situāciju Eiropā. Mēs redzam, ka ir jādarbojas vienlaikus vairākās jomās vienlaicīgi, pirms situācija ir kļuvusi pilnīgi ne, nelabojama. Un ir vajadzīgi nepieciešams uzņemties iniciatīvu un nāk klajā ar iniciatīvām. Un mēs redzam, ka starptautiskai sabiedrībai kopumā ir jārisina vienlaikus vairākas krīzes. Jābūt ne tikai, uh, jāspēj ne tikai reaģēt, bet būt proaktīviem. Un Eiropas institūcijas ļoti labi apzinās savus uzdevumus un izaicinājumus. Eiropas Savienības Eiropas Savienība ir nozīmīgs spēlētājs Eiropas Savienības interešu aizstāvēšanā. Tas ir, tā ir militārās komitejas uzdevums sadarbībā ar apvienotajām nācijām, NATO. Būtībā Eiropas Savienība izmanto gan politiskus, gan diplomātiskas, gan ekonomiskas, gan arī militāras svīras savā darbībā. Mums ir uzdevums reaģēt, mums jādarbojas autonomi vai arī jābūt labam sadarbības partnerim. Pašlaik krīzes ir, notiek reģionos, kas ir ļoti tuvi mums geogrāfiski. Un mēs šos instrumentus nevaram izmantot izolēti. Mums ir jāveido tāda līdzsvarota, sabalansēta kombinācija. Mēs meklējam diplomātiskus mērķus, meklē, mēs mēģinām izmantot diplomātiskus līdzekļus, lai panāktu līdzsvaru starp uh, dažādām interesēm, piesaistām partnerus no krīžu centriem. Un, protams, kā risinājums nav iespējams, ja mums mūsu rīcībā nav militāru līdzekļu. Tas nenozīmē uh, kaujas darbību. Tas nozīmē, ka tie ir instrumenti, kas papildina pārējos, tas ir ekonomiskos, politiskos un diplomātiskos līdzekļus, lai normalizētu situāciju. Augstais pārstāvs pirms divām dienām sacīja, ka nav iespējams vienkārši uzspiest kādus pasākumus, ir jāraugās, kā tie tiek īstenoti, kā notiek ieviešana, un Eiropas Savienība līd, šobrīd līdz 20. gada martam ir pagarinājusi operācijas Sofija darbības laiku. Tā notiek vidusjūrā, Tās nolūks ir pārtraukt nelegālo imigrāciju, pārtverot cilvēku un ieroču tirgotājus ceļā no Lībijas uz Eiropas valstīm. Un nākotnē mums ir nepieciešams nodrošināt kapacitāti un spēju piedalīties misijās. Eiropas Savienībai ir noteikti nolūki. Mums ir Eiropas NATO karaspēks, mums ir sadarbība ar citiem partneriem, lai nodrošinātu sinerģiju, bet lai mēs tiešām efektīvi nodrošinātu aizsardzību un drošību, mums ir vajadzīgi efektīvi instrumenti un pietiekami daudz kapacitātes. Eiropas Savienība ir ļoti progresējusi pēdējo 4-5 gadu laikā, gan iesaistoties Sīrijas krīzes risināšanā, un Eiropas Savienības politiskās ambīcijas tiek, varētu teikt, pārnestas arī daļai militārās aktivitātēs un viens no mūsu uzdevumiem ir militāro pasākumu plānošana un spēja tos centralizēti vadīt un uzraudzīt. Viena no mūsu iniciatīvām ir uh, iesaistīt Eiropas Savienības dalību valstis mūsu aktivitātēs, un tas palīdzēs arī palielināt uzticību Eiropas Savienības drošības un aizsardzības pasākumu efektivitātei. Uh, Eiropas aizsardzības fonds, tajā ir apvienotas dalību valstis, cits viens no nozīmīgiem partneriem ir augstais pārstāvis, šeit cits partners ir Eiropas aizsardzības aģentūra un paturēsim prātā, ka Eiropas aizsardzības fonds nodrošina Eiropas Savienības eh, stratēģiskos pasākumus, un EDF ir ļoti svarīgs faktors arī, lai nodrošinātu sadarbību, un svarīgi ir arī atcerēties, ka tas, ko mēs varam panākt, izmantojot Eiropas aizsardzības fondu, no tā ieguvums būs arī NATO. EDF ir būtisks stūrakmens un viens no nozīmīgi, viena no nozīmīgākajām investīcijām Eiropas nākotnē. Tāpēc es domāju, ka mums nevajadzētu pat Uh, nākt klajā ar ideju samazināt līdzekļus šajā fondā. Tas būtu pilnīgi neīstajā brīdī. Šis fonds ir nepieciešams mūsu aktivitāšu nodrošināšanai un ļauj mums panākt jūtamus rezultātus pirms nākt klajā ar jaunām iniciatīvām. Militārajam sektoram ir divkārša loma aizsardzības kontekstā. Pirmais tā ir militārā ekspertīze, tās ir konsultācijas visiem iesaistītiem, ieskaitot dalībvalstis bet otrs. Nu, um, tās ir aktivitātes uz vietām, aktivitātes, kas tiek organizētas konkrētās vietās ar konkrētām iesaistītajām pusēm un partneriem. Un mēs, mums ir uh, augsta līmeņa eksperti un augsta līmeņa speciālisti. Uh, kas ir iesaistīti procesos. PESCO, KARN, šajās iniciatīvās mēs esam ļoti svarīgs partneris, kaut gan uh, mēs varētu savu lomu palielināt un kļūt vēl nozīmīgāki. Militārās komitejas mērķis ir sniegt uh, palīdzību, ieskaitot konsultācijas uh, lēmumu pieņēmējiem militārā sfērā. mūsu militārajām misijām un operācijām ir nozīmīgi uh, organizēt labu sadarbību starp piesaistītajām pusēm, ieskaitot kaimiņu valstis. Mums ir jāatrod tāds pragmatisks līdzsvars starp uh, mūsu teorētisko sagatavotību un mūsu iniciatīvām, lai nodrošinātu Eiropas uh, drošības stratēģijas īstenošanu nākotnē. Tāpat mēs uzraugām, kā notiek mūsu militārās misijas un operācijas ar nolūku uzlabot to efektivitāti. Un mēs organizējam arī apmācības misijas Sahelā un Somālijā. Mēs organizējam pasākumus, kas notiek uz vietām, palīdzam apmācīt vietējos uh, bruņotos spēkus, veidojam kapacitāti un konsultējam uh, militāro vadības līmeni Somālijā, RCA un Malī. Un tas viss notiek sadarbībā ar NATO un citiem starptautiskiem partneriem. Paldies par iespēju uzstāties jūsu priekšā un iepazīstināt jūs ar pēdējiem jaunākajiem notikumiem tieši saistībā ar nesenajiem notikumiem un Mēs esam gatavi katrā laikā nākt klajā ar palīdzību, ar konsultācijām. Mums ir eksperta līmeņa dalība, darbinieki, kas ir ieguvuši arī praktisku pieredzi. Um. Paldies, ģenerāli! Sākšu ar to, ka došu vārdu sociāldemokrātu koordinatoram Svenam Mikseram, lūdzu. So, eh, thank you, thank you. Paldies. Paldies eh, par visaptvarošo prezentāciju. Es gribētu uzdot pāris jautājumus. Pirmkārt, pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs nobalsojām par mūsu ikgadējo ziņojumu par KDAP, un viens no galvenajiem aspektiem šajā ziņojumā bija mm, šī strateģiskā autonomija prasība pēc tādas. Mēs eh, šīs koncepcijas saturu eh, jau esam apsprieduši šajā komitejā, un tas bija arī eh, ļoti kaismīgi apspriests temats plēnārsēdē. sēdē bet nav bijis tāds spēcīgs konsens, ko tas īsti tas ietver un um, vai ir tur kaut kādas uh, robežas. Un uh, tika teikts, ka varbūt mums vajadzētu um, definēt uh, tādā ierobežotā veidā šo te strateģisko daļu strateģiskajā autonomijā. Nevis domāt par to kā par tādu pilnīgu kapacitāti Um, vien, vieniem pašiem rīkoties bez e ASV atbalsta, iesaistoties militārās operācijās. Mans otrs jautājums attiecas uz uh, operācijām. Eiropas Savienībai ir uh, KDAP misijas, un tās ir devušas būtisku ieguldījumu risinot uh, virkni krīžu. Vēl vakar šod, šeit mēs apspriedām uh, notiekošās eh, konsultatīvās un apmācības misijas Irākā un Āfrikas kontinentā, un eh, kāds no ekspertiem ieteica, ka nākotnē, kad mēs eh, iesaistāmies šādās apmācības vai konsultatīvās misijās, mums vajadzētu izmantot tādu risinājumu, ka Eiropas Savienība tad sniegtu uh, spējas um, militāru, tātad šai te mācību vai um, konsultatīvai misijai, bet uh, spēku aizsardzību nodrošinātu um, tādas brīvprātīgās valstis, uh, kas apvienotos kopīgā grupā un nodrošinātu šo daļu misijās. Vai jūs uh, piekrītat, ka šāds variants būtu uh, veiksmīgs, un vai jūs piekrītat, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt ambiciozākai, iesaistoties, eh, piemēram, Āfrikas kontinenta krīžu risināšanā vai kur citur pasaulē ārpus mūsu robežām? Merci! Paldies! ģenerāli, mēs uzklausīsim vēl vairākus jautājumus, un tad es došu jums eh, vārdu atbildēji. Kris Pēters no ETP lūdzu. Paldies, priekšsādātais kundze. Es atvainojos, ka kavējos, bija balsošana citā komitejā. Pirmkārt, man ir liels prieks, ka kolēģis uh, atkal um, pieminēja šo te diskusiju debatas par Eiropas stratēģisko autonomiju, atsaucoties uz ziņojumu, par kuru mēs nobalsojām pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Ģenerāļa kungs, es ceru, ka jūs esat uh, izlasījis šo ziņojumu daļu. Uh, par šo te Eiropas strateģisko autonomiju. Manuprāt, eh, eh, tur jau tiek eh, sniegta lielā mērā atbilde uz to, ko mēs par to domājam. Tas ir 20. un tālākie panti, bet es, protams, uzklausīšu jūsu atbildi. Mans otrs jautājums ir par to, ka, jā, Eiropas aizsardzības fonds, EDF, protams, ir ļoti svarīgs, un mans jautājums ir, kāda ir saiknes starp šo fondu un Eiropas Savienības, uh, es atvainojos, tas, ko jūs darāt šī te Eiropas Savienības militārā komiteja, jo es saprotu, ka nav tiešas saiknes, jums nav iespēju piedāvāt uh, projektus, un tā tālāk jums ir jāstrādā, ejot caur padomi. Uh, Um, proti, ka jūs nevarat uh, tieši vērsties PDF, vai tas tā ir, un kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Merci, uh, monsieur Basescu. Paldies, Basescu kungs, lūdzu. Thank you. Paldies. Ģenerāļa kungs, Viens risks, ko jūs eh, pieminējāt, un tur es jums piekrītu, ir jautājums eh, par migrācijas eh, viļņiem. Un ir taču skaidrs, ka ja mēs tā kā agrāk tikai aprobežamies ar vidusjūru, lai glābtu cilvēkus, tad šis fenomens turpinās izplatīties, jo uh, mēs nespēsim to izanīdēt saknē. Un tas viss, protams, nav vienkārši, tā ir ļoti sarežģīta lieta, bet es uzskatu, ka, ja mēs eh, vēlamies kontrolēt nelegālo migrāciju, tad šeit eh, ir vairāk svarīgi aspekti arī attiecībā uz politisko sadarbību. Uh, Ir labi jāsadarbojas civilajiem un militāriem spēkiem, ir jānoslēdz uh, atpakaļnosūtīšanas nolīgumi ar lielākajām valstīm, no kurām ierodas nelegālie ieceļotāji. Otrakārt, um, izlūkdienestiem ir jādarbojas un varbūt arī bruņotajiem spēkiem, lai atklātu kontrabandistu tīklus, cilvēku tirgotājus, un lai ierastos šķērsojot vidus jūru, tur tiek maksāts milzīgas summas šiem te cilvēku kontrabandistiem, un tur viņi nodarbojas arī cilvēku tirzniecību. Bet tas nebūtu iespējams, ja šie kontrabandistu tīkli uh, nevarētu darboties. Tie e, pārsvarā ir tādi e, ļoti iesakņojušies. Tas nozīmē, ka acis e, tiek pievērtas, valsts vienkārši pieļauj, ka tas viss notiek. Un, ja mēs vēlamies būtiski samazināt nelegālo ieceļotāju skaitu, apjomu, tad mums ir pilnīgi noteikti jāiznīdē šie kontrabandistu tīkli. Un noslēgumā Es gribētu uh, vēl piebilst, ka runājot par šo cilvēku glābšanu, tur ir starptautiskas normas, ir pienākums uh, glābt cilvēkus, uh, ja viņi jūrā slīkst. Šis te migrācijas fenomens un atpakaļ nosūtīšana un kontrabandistu tīklu uh, iznīdēšana un pēc tam cilvēku atpakaļ nosūtīšana, tas tad nozīmētu, ka cilvēks nosūta atpakaļ uz valstīm, no kurām viņi ir ieradušies. Mums ir jāgatavojas, jo visādi citādi desmit gadu, pēc desmit gadiem mēs um, redzēsim invāziju. Dati rāda, ka klimata pārmaiņas novedīs pie milzīgām bēgļu plūsmām. Tas ir rakstīts arī ANO no ziņojumā. Ja mēs viņus vienkārši tikai glābsim jūrā, tad mēs problēmu neatrisināsim. Mums ir jāizstrādā sistemātiska procedūra, sākot ar diplomātisko darbību, tātad noslēdzot atpakaļ nosūtīšanas nolīgumus ar izcelsmes valstīm, un tad tālāk mums ir jāizjauc šie te uh, kontrabandistu tīkli, un tad, kad cilvēki tiek atvest uz Eiropu, viņi ir jānosūta atpakaļ. Paldies, Banfresko kundze, lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Labrīt, ģenerāļa kungs. Liels paldies par to, kā esat ieradies, un liels paldies par jūsu detalizēto prezentāciju, ko sniedzāt mūsu apakškomitejai. komitejai Gribētu jums atvainoties un arī priekšsēdātais kundzei, ka varbūt nevarēšu noklausīties jūsu atbildi, bet es to ļoti uzmanīgi izlasīšu. Es jums piekrītu, Eiropas Savienības lomai nākotnē būtu jābūt tādai, ka tā nodrošina uh, savu uh, neatkarību un savu uh, stratēģiju, ņemot vērā sāsināšanos, ko uh, esam piedzīvojuši pēdējos uh, gados un mēnešos un uh, kas notiek politiskajā līmenī, šos te nemierus, nedrošību, ir uh, jāraugās uz dažāda veida palīdzību, jo īpaši militāru, un tā, manuprāt, būtu lieliska iespēja. Bet es piekrītu tam, ko teica tikko Basesku kungs. Uh, Es pat gribētu papildināt viņa teikto, proti operācija Sofija ir eh, parādījusi savas robežas. Šī operācija ir izgāzusies. Un ja mēs vēlamies nodrošināt mūsu robežu drošību un panākt to, ka arī vidusjūra jūra būtu droša, tad mums ir uh, vēlreiz jādiskutē par operāciju Sofija, un tas varētu būt uh, noderīgs instruments. Bet mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības militārajai komitejai vajadzētu spēlēt būtiskāku lomu, izmantojot Eiropas aizsardzības fondu, jeb EDF, visādi citādi. Uh, EDF uh, tiks izveidots tādā nelabvēlīgā situācijā. Mēs redzējām, kas notika Somijas prezidentūras laikā. Bija pat centieni vājināt uh, EDF, ņemot vērā to, ka esam tādās kā krustcelēs, to ir svarīgi paturēt prātā. Eiropas parlamenta priekšsēdētājs uh, pie tā strādā, un es ceru, ka Eh, ka arī viss Eiropas parlaments spēlēs tam atvēlēto lomu. Ja EDF eh, darbosies efektīvi, tad eh, tas tiks ieviests, balstoties uz jūsu konsultācijām un ar jūsu iesaist. Mums ir jānodrošina, lai nebūtu dublēšanās, pārklāšanās. Uh, un ka mēs nesākam iet pretējā virzienā. Mums ir jānodrošina, lai būtu pētniecības un attīstības pakalpojumi. Paldies! Nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir jautājums ģenerālim Paldies par lielisko prezentāciju. Es gribēju tikai uzdot jautājumu, kādas ir jūsu domas, kādas ir sadarbības izredzes starp ES un NATO nākotnē? Gribu pateikties abiem kolēģiem, kas runāja pirms manis. Viņi runāja par to problēmu, kas mums ir vidusjūrā ar nelegālo migrāciju. Kā jūs zināt, tad Spānija ir viena no valstīm, kas ļoti no tā cieši Un ļaujiet man tikai pateikt, ka mēs neesam tik bagāta valsts, lai varētu uzņemt visus migrantus, kas ierodas mūsu valstī. Un uh, cilvēki ir tiešām nobai, nobijušies, nobažījušies. Uh, nu, viņiem ir bail no šīs tā nelegālās migrācijas, jo ir cilvēki, kas ierodas un vienkārši meklē labāku dzīvi. Un uh, tad ir arī uh, citi, kas eh, varētu būt teroristi un varētu iefiltrēties eh, šajos uh, patvērumu meklētājos. Tātad lielākā daļa meklē labāku dzīvi, bet mums ir jāveic ļoti striktas kontrolas, lai cilvēki ar sliktiem nolūkiem uh, um, ierastos mūsu valstī. Spānija nav nekāda bagātā valsts, visa Āfrika tajā neietilps. Paldies to, ko jūs darāt, bet mums ir uh, labāk jākontrolē situācija. Paldies, ģenerāli, par visiem jūsu komentāriem. Lielas paldies, ģenerāli. Un pirms uh, uh, dot jums atkal vārdu, gribu atsaukties uz jūsu teikto. Paldies jums par to. Jūs norādījāt pavisam īsi, uh, Uh, to, ka jūs vēlētos, uh, lai Eiropas Savienības misiju mandāti varētu arī uh, tikt tālāk attīstīti. Jūs minējāt Sahelu reģionu un Somāliju, proti, ka vajadzētu tālāk attīstīt šos mandātus, lai tie nebūtu tikai apmācības, bet arī konsultācija mandāti. Kāda ir šobrīd dalībvalstu reakcija vakar no rīta? Uh, Mēs eh, ilgi diskutējām par Sahel reģionu, un visi klātesošie eh, kolēģi, manuprāt, arī piekritīs, ka mēs sapratām, ka eh, steidzam ir jādara vairāk un jā, jārīkojas labāk, vai to atbalstītu arī dalība valstis. Un vēl jūs runājāt par iniciatīvu par Eiropas miera instrumentu. Gribēju um, dzirdēt jūsu viedokli, vai jūsuprāt eh, tāds instruments būtu vērtīgs. Un eh, jārunā arī par to, kāda ir dalībvalstu eh, nostāja, vai šis projekts, kas tika uzsākts 2018. gadā, kaut kad varētu tikt arī īstenots. Paldies, ģenerāļa kungs, lūdzu jums vārds. Lieliski jautājumi, ļoti svarīgi, protams. Uh, a long elaboration and for some I'm not even in time. Un uz uh, dažiem jautājumiem es pat nevaru atbildēt. Sākšu ar. Uh, is a, is a... Ar strateģisko autonomiju. Tas ir izšķirīgi svarīgs punkts globālajā stratēģijā. Manuprāt, tas ir uh, pīlārs, eh, bet eh, varbūt, ka um, tas ir pīlārs, lai mēs būtu uzticami. Nevar būt nekāda globāla stratēģija, iespējami nevar būt par globālu drošības nodrošinātāju bez strateģiskas autonomijas, kas atbilst ambīciju līmenim. Protams, uh, Un tas nenozīmē, ka strateģiskā autonomija uh, nozīmē, ka kādam ir jābūt autonomam. Tā ir spēja darīt, izdarīt kaut ko, ja citi to uh, negrib darīt, un um, tā ir spēja un kapacitāte um, īstenot kādu operāciju. Tas nozīmē, ka uh, nav jābūt simtprocentīgi autonomiem, lai īstenot visas militārās operācijas, jo tas jau nav tas, ko Eiropas Savienība grib. Mēs runājam par sadarbību ar NATO, un tā ir drošības un aizsardzības organizācija arī Eiropā. Un um, viņiem ir šī te plašā dimensija, viņu uzdevums ir nodrošināt kolektīvo aizsardzību, bet mums ir vajadzīga strateģiskā autonomija, lai varam īstenot tās operācijas, kuras izlēmjam īstenot. Uh, jo visādi citādi politiskā un diplomātiskā dimensija nav uzticama. Ja mēs runājam par kaut kādām aktivitātēm vai misijām, vai, piemēram, ieroču embargo īstenošanu jūrā, tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai ir jābūt spējīgai īstenot šo te ieroču embargo ar saviem uh, savām spējām. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgi instrumenti, kas atbilst mūsu ambīciju līmenim. Un mums ir jāsasniedz šie Eiropas kapacitātes attīstības mērķi. Tas nozīmē, ka mums ir jāatrisina dublēšanās problēma Eiropas aizsardzības budžetā. Un ja mēs apkopojam visu valstu ieguldījumu, tad uh, mums ir ļoti liels eh, aizsardzības budžets. Uh, Bet, ja mēs runājam par uh, apmācības misiju, kas būtu neatkarīga, ir jābūt spējai to īstenot visādi citādi. Mēs nevarēsim būt uzticami un sēdēt pie galda kā uzticami partneri. De facto strateģiskā autonomija un globālā stratēģija nozīmē, ka 27 valstis vismaz spēj uh, Eh, par vismaz galvenajiem jautājumiem runāt vienotā balsī. Un eh, mēs ļoti labi eh, zinām, ka tas nozīmē atteikšanos no zināmas daļas suverenitātes aizsardzības jomā, bet tas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībā, lai mēs kā organizācija būtu ticama īstenojot šīs operācijas. Manuprāt, mums ir jābūt uh, um, ambicioziem, jo citādi mēs laižam garām iespējas. Un kopš 2011. gada jau redzu, kā tas viss attīstās, un, uh, manuprāt, nav alternatīvas strateģiskajai autonomijai, uh, īstenojot operācijas. Visā citādi vispār nav vērts sākt jo, lai tad uh, piedāvātu kaut kādu operāciju, tad uh, ir jāvēršas pie citiem, kas to varētu īstenot uh, jūsu vietā. Citādi mēs taču nevaram runāt par kaut kādu embargo vai iesaisti operācijās Lībijā no Eiropas Savienības puses, ja šo spēju nav. Un strateģiskās autonomijas daļā Eiropas pīlārā NATO, ja vēlaties mums uh, nav bruņotie spēki. Um, katrā valstī nav armija, kas būtu atsevišķi NATO vai Eiropas Savienībai vai valstī. Nē, mums ir viena armija katrā valstī, bet brīdī, kad tiek veidota strateģiskā autonomija, tad uh, tiek veidota arī labāka armija Eiropai, un tas nāk par labu arī NATO. Un uh, pēc tam ir tad brīdis, kad Uh, Eiropas Savienība var piedāvāt spēcīgus uh, spēkus, piemēram, Libānā, kur es biju komandieris. Un uh, tur tika lēmts padomē par operācijas īstenošanu. Un tad, kad tiek lēmts par spēku izvietošanu, par jaunu misiju, tas ir ļoti nozīmīgi. Un uh, ģeopolitiskā situācija, strateģiskā situācija, man jums nav jāskaidro, bet tas vienmēr ir jāņem vērā. Un Lībijā NATO varbūt kādu laiku nespēlēs nozīmīgu lomu. un vairāk fokusēsies uz kolektīvu aizsardzību. Un tagad Eiropas Savienībai ir būtiski atbildīga, būtiskā interešu jomā, runājot par Āfriku. Un tas ir ļoti svarīgi šobrīd Eiropas Savienībai, bet jautājums ir, vai mums ir šie instrumenti, rīki, mēs varam izmantot diplomātiskos centienus, ekonomiskos instrumentus un gūt atbalstu no militārā spārna. Uh, nu, demokrātiskā organizācijā nav neviena risinājuma, kas būtu tikai eh, militārs. Vairāk kā 40 gadus esmu strādājis eh, šajā jomā, un 5 gadus esmu strādājis arī uz vietas misijās. Nav nekādas alternatīvas uh, tam, ka mūsu rīcībā būtu militārā kapacitāte, lai varētu īstenot mūsu pūliņus. Tātad, ja jums nav uh, ieroči, nav uh, materiāli, kā to visu īstenot, tad tā ir izgāšanās. Malī, Centrālā Āfrika, Somālija uh, šajā kontekstā. Un mm, tas ir ļoti svarīgs uh, reģions, ļoti saistīts ar Lībiju un citām krīzes teritorijām. Tātad uh, te ir uh, tauriņa efekta un domino efekta kombinācija. Uh, viens konflikts ietekmē citas teritorijas, tad teroristi eh, dodas uz Lībiju, varbūt tas ir eh, kalifāta izgāšanās rezultātā noticis, un tas viss ir domino efekts starp eh, vidējiem austrumiem, Magrebu un dažādiem Āfrikas reģioniem, un šīs apmācības misijas tiek iz, īstenotas, lai uh, Uh, sasniegtu kapacitātes veidošanas mērķus, kas ir uh, svarīgākā KDAP. Tātad mērķis ir uh, sagatavot drošības spēkus, aizsardzības spēkus šajās valstīs, lai tās varētu paši sevi aizsargāt, bet tas ir liels pasākums, jo bruņoties spēki, drošības spēki, uh, Eh, tur ir eh, ļoti daudz eh, lietas vajadzīgas - monitorings, palīdzība, apmācība un tā tālāk. Runājot par UTM, es domāju, ka tam ir jākļūt spēcīgākam, konceptuāli atšķirīgam. Tikai apmācība ar to nepietiek, ir jāveido arī kapacitāte, spēja, tātad tas ir monitoringa, um, un atbalsta jautājums, jāsniedz viņiem visa nepieciešamā palīdzība. Šobrīd šī misija ir eh, ar ļoti ierobežotu personālu skaitu. Un eh, Eiropas Savienība varētu to visu paplašināt un stiprināt. Šobrīd eh, Eiropas spēki nav īpaši iesaistīti ārpus mūsu robežiem, lai arī ko jūs uh, dzirdētu, nav tāda liela aktivitāte. Pirms desmit gadiem 5 līdz 6 vairāk, reizes vairāk karavīri tika izmantoti, bet šobrīd šī misija nav pietiekami ticama dalība valstu acīs, jo tā ir neliela, tā nav īpaši ietekmēta, ietekmīga, jo viņi tikai sniedz apmācību. Tātad, uh, ja mums izdotos palielināt ambīciju līmeni un stiprināt, padarīt uzticamāk šo misiju, izmantojot uh, visu šo uh, atbalsta pakalpojumu klāstu un nodrošināt mūsu spēku pilnu aizsardzību, jo tā nav aizsardzības misija. Bet e, šī misija tātad strādā vienā no bīstamākajām vietām pasaulē, un pat ja viņi sniedz tikai apmācību, tad viņi tomēr, e, viņiem ir vajadzīga aizsardzība, un e, ja viņi šķērso Mogadišu, tad ir vajadzīga aizsardzība, tur situācija tikpat bīstam kā Afganistānā. Tātad Tas ir ļoti, ļoti slikti, ka Eiropas Savienība nespēja uh, to saprast, uh, ka ir jābūt šādai atšķirīgai pieejai, papildus spēkiem. Es domāju, ka šī ideja to visu stiprināt ir um, ļoti svarīga. Es domāju, ka misijai pašai ir jāsniedz pilna aizsardzība. Komandierim ir uh, jābūt spējīgam eh, to visu arī pārvaldīt. Eh, un eh, tagad viena valsts tur ir šajā misijā no Eiropas, Francija, Spānija, Vācija. Tas vairs nav svarīgi, kura valsts nodrošina aizsardzību. Tā viss ir misijas, kopīga misija. Un es domāju šeit par Eiropas misiju. Tā kā Malī, es negribu aizrauties, bet Malī ir piecas misijas, jo ir ANO misija, ir uh, uh Franču uh, misija, uh, tad ir uh, G5 Sahelā un uh, tas viss ir saistīts arī ar koordināciju, un mēs esam vienīgie, kas sniedz apmācību, jo pārējie to nedrīkst darīt, un mēs To varam darīt arī ar um, 5G sāhēlā atbalstu. Tā ir lieliska ideja, bet tā ir tikai ideja, jo viņiem vēl nav instrumenti, lai darbotos. Mums ir jāsniedz šie instrumenti visādi citādi. Šī te izgāšanās, kā prezidents teica, uh, pavērsīsies pret mums, novadīs pie tā, ka šī sakāve uh, būs mūsu pusē. Lībija pati eh, šo atbalstu neatrisinās eh, Somālijas pussarā, tur arī situācija ir tāda pati, un mums ir jāuzņem savu atbildību. Oh, okay, we can put the European Peel Facility in this just because it's important. Jā, mēs varam arī izveidot Eiropas uh, instrumentu. Eiropas um, aizsardzības fonds ir ārkārtīgi būtisks. Uh, mehānisms. Eh, tas ļauj mums operācijas eh, labāk eh, finansēt, efektīvāk to darīt un arī trešās valstis ir iespējams tā labāk atbalstīt, piemēram, Grūziju un dalību valstis tādā veidā var motivēt arī asignēt nepieciešamos līdzekļus dažādām operācijām un misijām. Uh, ANO maksā par karēviem, par karēvu nosūtīšanu uz konkrētu valsti, bet eh, mums tad vismaz ir kaut kāds finanšu instruments, lai varētu piedāvāt arī aprīkojumu tiem, kas um, ir nosūtīti misijā Malī un arī Malī karēviem. EDF jeb Eiropas aizsardzības fonds. Tas ir uh, šīs politikas uh, stūrakmens. Protams, mums vajadzētu to plašāk izmantot un piemēram, ASV tur tiek uh, uzražots viens tanks, un mēs tai pašā laikā Eiropā saražojam septiņus tankus. Un ir, nav šī mēroga efekta, mēs uh, nelietpratīgi izmantojam resursus, un tad uh, mūsu rīcībā nav arī, piemēram, rezerves daļu nepieciešamo. Mums jādomā par tādu efektīvāku pieeju, efektīvākiem instrumentiem, Ir eh, daudz eh, dažādu pieejamu instrumentu, bet mums ir jāsaprot, ka tie nevienmēr ir savietojami un to, kas ir izmantojams vienā sistēmā, nevienmēr var izmantot citā. Tātad mēs nedzīvojam eh, perfektā pasaulē, un nebūs tā, ka valstis kaut kādu vienotu ieroču sistēmu, aizsardzības sistēmu izveidos, dalība valsts katra sniegs savu ieguldījumu un Eiropa a, piedāvās nepieciešamo atbalstu. Un a, ir taču jābūt arī valsts pasūtījuma procedūrai ievērotai. Through the line goal to seat the participation European Military Committee, through the time goal process, mums ir arī jāievēro visi ES militārie noteikumi, reglaments, arī tad, ja piedalāmies ES misijās ārvalstīs. Ir jāvēršas pret resursu trūkumu, vai mēs runājam par humāniem resursiem vai arī finansējumu. Tādēļ kapacitātes ir jāpaplašina, jāpilnveido, izmantojot EDF, ja nepieciešams. Ir jābūt uh, tādai saskaņai arī uh, starp uh, politisko lēmumu pieņemšanu un politiskā līmenī tad arī nāksies lemt, kādu procedūru vislabāk ir izmantot. Tas pats attiecas arī uz EDF. Mēs uh, mēģinām sniegt tādu militāru atzinumu, militāru objektīvu atzinumu, un mums uh, alaži ir jāpat, jāsaglabā sava neutralitāte. Ja to visu varētu veicināt tiešākā veidā, tam, protams, būtu arī um, augstāka papildvērtība. Un mēs vēlētos arī, eh, lai būtu labāka koordinācija starp eh, dažādiem eh, komisijas dienestiem un komiteja vēlas arī vienkāršākus EDF izmantošanas noteikumus. Migrācija, gribēju tikai piemetināt, es neesmu atbildīgs par migrāciju politiskā līmenī. Ja runājam par tehniskajiem aspektiem, tad migrācija ir krīzes um, izpausme, nevis uh, cēlonis. Mums ir uh, jāatrod cēlonis. Uh, patiesībā migranti ir krīzes um, upuri. Uh, Viņi nāk no destabilizētām valstīm, vai nu tur ir bruņoti konflikti, klimata pārmaiņu, smagās sekas, nabadzība, un viņi meklē uh, labākas dzīves iespējas. Migrācija tātad ir tikai sekas. Mums ir jācīnās pret visām problēmām, pret migrācijas cēloņiem, mig, tātad konfliktiem, destabilizāciju, un mēs vēlamies Eh, domāt, kā labāk atrisināt šīs problēmas. Tādēļ arī mums ir jābūt klātesošiem Sahelā ar spēcīgāku misiju. Iespējams, mēs arī uh, palaidām garām iespējas Lībijā. Krīze sākās jau 2011. gadā, tagad ir jau 2020. gads, 9 gadi ir pagājuši, nu, 9 gadu laikā varbūt mums uh, vajadzēja atrast iespēju, kā darīt ko vairāk un būt arī vienprātīgākiem. Un nekad nav par vēlu, jā, daudz laika ir palaists garām, bet eh, jāsāk vienreiz rīkoties. Mums ir jābūt arī zināmai drosmē, lai kaut ko darītu. Viena no operācijām, ko gribu pieminēt, ir Sofija. Tā ir vienīgā misija, kas uh, sazaista Eiropu pa vidus jūras baseina ceļu ar uh, Lībiju. ANO drošības uh, padomes uh, revolūcija arī ir tika pieņemta, bet uh, pēc dalību valstu uh, lūguma uh, šī operācija tika izveidot, mums ir savs mandāts piešķirts. Un eh, mūsu mērķis nav glābt uh, migrantus vai viņus uh, izcelt uz klāja, bet uh, gan cīnīties pret kontrabandistiem, šiem nozīdzīgajiem tīkliem, izjauktos. Protams, mēs esam eiropieši. Mūsu kuģa komandierim allaž būs uh, arī morāls saistības glābt dzīvības jūrā. Uh, Pat ja jums ir konkrētas pilnvaru robežas, jūs uh, glābjat dzīvības jūrā, nu, tas ir jūsu morālais pienākums. Un mēs varam šos cilvēkus izglābt arī no um, šiem nepiemērotajiem jūras transporta līdzekļiem. Mums ir jārīkojas ātri, un būt par pārliecinošu spēlētāju ir daudz uh, būtiskāk nekā tas migrantu skaits, ko mēs uh, uzņemam. 700 tūkstoši migrantu jau vēlas doties prom no Lībijas. Padomājiet par šiem skaitļiem. Uh, Mums jādomā par efektīvākām uh, operācijām um, jūrā un ir arī jāievieš uh, ieroču embargo. Protams, neaizmirstot arī uh, bēgļu likteni. A good concept is a good concept and uh, of course in the moment Un jādomā arī par šo ostu, kurā viņi, no kuras viņi ir uzsākuši ceļu. Tā nav militāras dabas problēma. Ja nu mazu migrantu grupu jau mēs varam izglābt, bet pirmām kārtām ir jāparūpēs, lai šie cilvēki nelēmtu šādu ceļu izvēlēties. Un pirmām kārtām ir jāpanāk uh, pamiers valstī. Uh, un uh, jāgarantē stabilitāte. Protams, mēs vēlamies sadarboties ar NATO, un tas ir saskaņā ar globālās stratēģijas ētiku un principiem. No 27 dalību valstīm 23 ir NATO, Mēs vēlamies uh, labāku paplašinātu sadarbību un koordināciju. tagad norisinās uh, dažas misijas Balkānu valstīs. Mums ir gan Protams, jāturpina sakot tam, kas notiek vidusjūras reģionu valstīs un jābūt dialogam ar dalību valstīm un ir jādomā, protams, arī par dažādām tehniskajām finansēm, par uh, lielāku cilvēku skaita apmācīšanu, ne, nezaudējot savu autonomiju. NATO kopīgās struktūras eh, varbūt varētu izmantot ES uh, eh, operācijām. Bet pagaidām vienošanās par to nav, un uh, nav arī vienošanās par šo misiju vadību. Tātad tas, kas notiek NATO paspārnē, notiek NATO paspārnē. Šķiet, tas būtu viss no manas puses, saka Graciāno kungs. Paldies! ģenerāli, paldies par jūsu izsmeļošajām un ļoti skaidrajām atbildēm. Jūs noteikti varat uh, rēķināties ar apakškomitejas atbalstu. Tās raizes, ko jūs ilustrējāt, uh, ir arī mūsējās. Paldies, ģenerāli! village. Chers collègues. Dārgie kolēģi, pēdējais šā rīta darba kārtības punkts un gribētu laipni lūgt pie mums NATO ģenerāla sekretāra asistentu Kamilu Grandu un Aleksandru de Hopus Heferi, kas uh, vada Parīzē Vācu uh, maršala fondu uh, Un uh, gribētu pieminēt, ka NATO nosvinēja 70. gadskārtu. Jāsaka gan, ka nu, pasaulē situācija drošības jomā ir mainījusies un ir visai nestabila. NATO ir organizācijā, kas visā savā pastāvēšanas laikā ir garantējusi drošību un mieru Eiropas kontinentā. Uh, Un pēc 2001. gada um, teroristu uzbrukumiem vajadzēja izmantot piekto um, līguma pāntu Vašingtons līgumā, un tagad uh, arī ir aizvien biežāk jādomā par cīņu pret kiberuzbrukumiem. Un 3. un 4. decembra sēdē Londonā uh, tika arī runāts par drošības uh, telpas uh, jauno dimensiju arī konfliktu gadījumā un tika izvēlēta arī strateģiskā pieeja. Ir jādomā par ilgtermiņa stratēģiju šajā starptautiskajā kontekstā, kas kļūst aizvien sarežģītāks. Daudzas valstis atgriežas pie vienpusējuma principa daudzpusējuma vietā, ņemot vērā visas šīs um, jaunos, visus jaunos izaicinājumus, ir jādomā par uh, alianses um, izpratni un jēgu tādā plašākā kontekstā. Londonā izdevās izvairīties no tā, lai eh, šī sēde norisinātos eh, tādā rūpī pilnā gaisotnē, kas tika veltīta tikai diskusijām par budžetu. Londonā pieņemtā deklarācija atgādina, ka vienotība, solidaritāte un kohēzija ir um, alianses uh, pamatprincipi. Uh, Mums, protams, ir jādomā par saskaņu, par piektā panta izmantošanu, lai izrādītu eh, solidaritāti saviem sabiedrotajiem un Protams, eh, šo pantu var izmantot tikai pēc ciešām konsultācijām ar NATO un ir jāsaprot, ko nozīmē būt sabiedrotajiem eh, vārda plašākā izpratnē Neviens nevēlas tik nostādīts faktu priekšā pēc tam, kad jau lēmumi ir tikuši pieņemti, tā tad ir jābūt pilnīgai solidaritātei. To tas, ko dara Turcija, protams, mums lieka uzdot jautājumus nekavējoties par NATO darbību. Un šajā brīdī, kad Trumps vēlas vēl vairāk izmantot NATO spēkus uh, tuvējos austrumos, mēs ļoti labi saprotam, ko tas viss nozīmē. Mums ir tādēļ jāuzdod jautājumi, vai tas varētu kaut kādā veidā arī ietekmēt uh, amerikāņu vienību darbību vairākās valstīs. Mums jādomā par Eiropas um, aizsardzības kapacitātes padziļināšanu Un Londonā tika uzteikta šī pastiprinātā sadarbība, kam nav līdz šim bijis precedente. Es vēlētos, lai mēs šodien debatētu par kopīgajiem drošības un aizsardzības izaicinājumiem, par to, kā paplašināt mūsu sadarbību un lai veidot ļoti cieši dialogu ar NATO uh, vadību. Tagad eh, došu vārdu Aleksandrai de Haupais Heferei uz kādām desmit minūtēm, un Granda kungam būs aptuveni tikpat daudz laika, un tad varēs eh, uzdot jautājumus mūsu komitejas locekļi. Paldies, eh, Lozo kundze, paldies visiem, kas šobrīd ir klāta, un jāsaka, ka man tas patiešām ir liels gods um, šodien diskutēt par NATO tādos uh, laikos, kad mums ir uh, jāpārdomā, kādēļ tad galu galā NATO tika dibināta. Es uh, pāriešu uz angļu valodu un sagatavoju savas uh, piezīmes arī angliski, lai gan arī franču valoda man problēmas nesagādā. Jāsaka, ka mūsu loma ir domāt par to, eh, kā norisinās šis eh, transatlantiskais dialogs eh, starp ASV un Eiropas Savienību, starp visiem sabiedrotajiem. Tad, kad mēs runājam par NATO, varbūt jūs esat lasījuši 97. gada publikāciju Iva Valta publikāciju, kādēļ uh, alianses uh, sabiedroto organizācijas uh, piedzīvo neveiksmi. Viņš uh, tobrīd uh, ļoti labi pateica tieši to, par ko mēs runājam šodien. Uh, tā tad uh, interešu kopiena un vērtību kopiena. Tie ir divi pilāri, uz ko uh, uz kuriem balstās NATO, un ja viens no tiem sašķobās, tad līdzsvaru zaudē arī otrs. Es gribēju pievērst jūsu uzmanību mūsu svarīgākajiem darba uzdevumiem, ja vēlamies tā rūpīgi izprast, kāda varētu būt NATO nākotne. Uh, Pirmām kārtām mēs eh, citādāk uztveram draudus, otrām kārtām jādomā par uzticamību, trešām kārtām politisko līderību un eh, to, kā dalību valstu vietējā iekšpolitika ietekmē mūsu darbību NATO un ceturtām kārtām jāpiemina Eiropa. Uh, kā tā varētu kļūt uh, efektīvāka drošības jomā, uh, tāpat laikā spēcinot šo sadarbību ar NATO. Pirmkārt, runāsim par to, kā uztveram draudus. Solidaritāte bieži vien ir uh, sagādājusi problēmas, piemēram, ir tās augtais austrumu flanks un tad dienvidu valstis. Man nepatīk šie formulējumu, kas mēģina arī mākslīgas robežas uh, radīt. Uh, kas notiek uh, Krievijā, ja mēs paraugāmies uz to, tad nav pārāk daudz jēgas runāt par to, kā draudi tiek uztvērti NATO iekšienē. Bet jājautā, kā 21. gadsimtā alianse pielāgojas 21. gadsimta izaicinājumiem. Loazo kundze vaicāja, ko nozīmē būt sabiedrotiem, ko nozīmē alianse uh, vārda plašākā izpratnē šobrīd. Jāsaka, uh, te ir jāpiemina arī evolūcija. Alianse reaģē uz uh, to, kas notiek apkārt uz jauniem draudiem un domājot par 91. gadu pēc augstā kara un 99. gadu, kad bija Kosovas karš un tad 2010. gads Afganistānas kara vidusposms, jūs redzat, ka Pirmām kārtām NATO reaģē um, krīžu gadījumā tāda pieeja no apakšas uz augšu, un ļoti bieži to iezīmē arī ASV uh, prioritātes. Uh, ir tagad prezidents, kam ir šis sauklis America First, un uh, tagad uh, NATO gandrīz vai tiek uztverta kā tāda Eiropas organizācija. Un mēs jau šeit gandrīz atgriežamies pie jautājuma, kā varētu NATO labāk um, tik galā ar visiem šiem jaunajiem izaicinājumiem, cīņa pret terorismu, Ķīnas jaunā loma un visi pārējie pārbaudījumi, un kādi ir, kādas gal galā visā tajā ir ASV intereses. Pēc 11. Uh, septembra gan uh, Eiropieši, gan Amerikāņi ir iestrēguši tādā strateģiskā paralīzē, ņemot vērā šo globālo karu pret terorismu. Un ko tas eh, patiesībā nozīmē? NATO ģenerālsekretāra uzstāšanās pirms divām dienām Eiropas parlamentā demonstrēja, ka pirmais uh, un galvenais pienākums ir uh, cīņa pret terorismu, tad ir uh, um, šis darbs ar Krieviju un vēl arī Ķīna un jaunās tehnoloģijas, ko tā aizvien biežāk izmanto. Mums jādomā par tādu uh, globālāku un daudz plašāku kontekstu, un mēs vienā brīdī uh, saprotam, ka Ķīna aug ātrāk nekā mēs to domājām, un uh, ka Krievija. Um, Tepat eh, mūsu kaimiņos arī rīkojas aizvien neparedzamāk un ir ārkārtīgi daudz jaunu ģeostrateģisku izaicinājumu. Varbūt ir pienācis brīdis eh, nedaudz eh, par to visu pārdomāt un mēģināt izprast, ko tad mēs mēģinām panākt un panākt arī tādā vārda fiziskā vai attāluma izpratnē. Uh, Nākamais aspekts. NATO prioritātes un kā ir mainījusies organizācijas darba kārtība pēc uh, Trumpa NATO mī, NATO es uh, deklarācijas ir bijis ļoti daudz uh, diskusiju un uh, tas arī, protams, uh, liek aizdomāties par stabilitāti kopumā un ASV sabiedrotie eh, pārāk eh, aktīvi nevēlas iesaistīties, iesaistīties tuvējo austrumu konfliktos. Eh, ģenerālsekretārs runāja par prevenciju intervences vietā. Tā ir tāda atturības stratēģija. Mēs mēģinām tā apslāpēt terorismu, uh, samazināt migrantu plūsmu, bet NATO pirmām kārtām ir militāra alianse, militāra organizācija, un tātad tas ir arī tās galvenais uzdevums. Tas, kas notiek tagad pasaulē, valstis, kuras burtiski sabrūk terorisms, nu tur ar tādiem samta cimdiem vien nebūs līdzēts, ir jābūt arī jauniem kiberinstrumentiem un uh, um, augstākam ambīciju līmenim. Bet ko par to domā amerikāņi? Viņiem ir Pentagons. Pentagons uh, pārskata, ko tas ir paveicis militārā ziņā visu gadu laikā vidējos, au, tuvējos austrumos, Āfrikā. Viņi domā, ko varētu darīt un kas notiks tajās valstīs, no kuras uh, um, ASV trupas tiks izvēl, izvestas. Sahelas reģions ir ārkārtīgi interesants piemērs, jo Pentagons ir iecerējis mēneša beigās piedāvāt arī daļēji izvest savu kara spēku no šī reģiona, un tas ir ļoti būtiski, ņemot vērā arī stacionētos franču karēvis šajā reģionā. Kedorsē, eh, eh, Parīzē. Es eh, ārlietu ministrijas telpās par to notika diskusijas un gluži vai sāka likties, ka NATO ir Eiropas organizācija un it kā es vērtējā nebūtu. Uh, un eh, e, NATO vajadzētu būt aktīvākai Lībijā, Sīrijā, un tagad izstāsta, ka m, mm, ir mēģinājums m, eh, nastu vienkārši nogrūst no vieniem kamiešiem uz citiem, nevis a, eh, dalīt to kopīgi. Tāda sajūta man palika uzklausot a, amerikāņus. Trešām kārtām pieminēju šo uzticamību, to, kā NATO tiek uztvērta. Uh, ir patiešām aizvien lielāks atstatums starp politisko un militāro pīlāru. Turcijas iebrukums Ziemeļa Sīrijā to arī uh, izraisīja un Francijā jau kopš 2013. gada tika par to runāts, un um, jau radās jautājums, vai mēs patiesībā patiešām un pilnībā varam paļauties uz saviem sabiedrotajiem Amerikā. Alianses pamatā ir arī uzticība, un uh, tagad tā ir sašķobījusies. Tas man liekas ļoti satraucoši. Tā nav pirmā reize, kad uh, rodas šis jautājums un jārunā par uh, plašākām politiskajām uh, konsultācijām. Atcerēsimies Suezes uh, kanāla, Suezes kanāla krīzi un uh, arī uh, citus notikumus, uh, kas ļāva izprast, ka ir jābūt ciešākām politiskajām konsultācijām. Arī 67. gada Harmela ziņojums to uzsvēra. Mums patiešām par to ir jādomā vairāk un uh, ir jāseko arī darbiem. Es domāju, ka mēs neesam pietiekami labi pārvērtējuši NATO pēdējo militāro operāciju nospiedumu, mums ir uh, jāveic savā ziņā tāda kā inventarizācija, kādi ir tā visa rezultāti, kāds ir uh, militāro operāciju iznākums, piemēram, pēc uh, 11. septembra, eh, kas eh, bija pieļautās kļūdas un eh, kas patiešām NATO izdevās labi. Pirms 15, 20 gadiem mēs runājām par tādu kā liberālu intervenciju, balstoties uz trim pieņēmumiem. Pirmām kārtām ASV garantē kārtību pasaulē, trešām kārtām Eiropā, blakus Amerikai un trešām kārtām tādu uh, nopietni izaicinājumi trūkums, ņemot vērā šo Amerikas un Rietumu dominanci. Šobrīd uh, aina ir krietni mainījusies. Pirmām kārtām ASV uh, vairs nav tāds globāls līderis un neuzņems arī atbildību globālā jomā. Otrām kārtām Eiropa ir ļoti šķelta, kaut vai runājot par Lībijā notiekušo, un trešām kārtām ir totalitāras varas, kas kļūst aizvien aktīvākas, dominējošākas, protams, izmantojot arī mūsu šķelšanos. Mums tādēļ ir jāpārdomā, kāda ir mūsu politiskā saskaņotība vai tieši pretēji tās trūkums. Tas ietekmē to, cik nopietni tiekam uztverti un, protams, tas ietekmē uztic, uzticēšanos uh, NATO dalību valstu vidū. Atgriežoties pie līdera lomas. Jā, ASV, NATO joprojām uh, ir šī līderība, līdera loma un uh, kalpošana globāla interešu labā varbūt mēs esam kļuvuši paši par savus veiksmus upuriem, esam paaugstinājuši mūsu aizsardzības budžetus, un šķiet, varbūt Trumps beidzot ir apjēdzis, ka, Trumpo ir arī, ka NATO ir arī savi ieguvumi, un mm, ka ir jādomā par eh, tās eh, darba programmas aktualizāciju un runājot par to, ka ASV varētu izstāties no NATO, es tam neticu. Es domāju tieši pretēji. Viņi turpinās uh, spīlēt līdera lomu NATO, investēt organizācijā un uh, pieprasīs uh, aizvien vairāk no mums, ņemot vērā globālo sacensību ar Ķīnu ASV uzskata, ka NATO šeit ir nopietnas strateģisks pīlārs. Un Eiropas Savienībai ir eh, jādomā arī par eh, šo vietējo aizsardzības eh, tirgu. Un ir arī šī transatlantiskā vienošanās No vienas puses ASV eh, vēlas eh, būt, eh, palikt tāds uzticams sabiedrotais NATO, bet tai pašā laikā samazina savus, savas iemaksas. Un uh, varētu domāt, ka, piemēram, Amerika vienā brīdī lūgs Eiropas partnerus ierobežot Ķīnas tehnoloģiju uh, ienākšanu savos tirgos. Uh, pēc 2020. gada uh, vēl vairāk uh, aktivizēsies uh, priekšvēlēšanu kampaņa ASV. Varbūt tiks uh, izmantota diplomātiskāka valoda, bet ja runājam par 2% uh, IKP, par uh, nastu sadalījumu, es domāju, nekas daudz nemainīsies. Uh, Eiropai šajā globālajā pasaulē ir savi instrumenti, konkurence ar Ķīnu un vispārējais. Šīs ASV prioritātes noteikti nekur um, nepazudīs. Es strādāju Francijā un tur uh, tiek runāts arī par. Uh, šīm struktūrālajām proporcijām, ko darīt ar um, šo transatlantisko savienību. Mums ir jāsaprot, ka pasaule mainās, ka mainās ASV aizsardzības un ārlietu politika. Un, protams, tad mēs nonākam pie klasiskā jautājuma par Eiropas strateģisko autonomiju. Zinu, ka vakar jums par to bija ļoti interesants debats, kā, tāpat kā šonadēļ arī bija debats ar NATO ģenerālsekretāru, bet uh, Tas jau notiek. Mēs uh, strādājam uh, strateģiskā plāksnē, piemēram, diplomātiskā demarša ar Irānu, lai gan mēs, protams, viņu lēmumus uh, neatbalstām un mēģinām nedaudz pietuvināties ASV pozīcijai. Klimats, jā, nu varbūt Ameriku šeit nevajadzētu kā lielu partneru pieminēt. Tālāk um, arī jūras ceļi un uh, jūrniecības drošība. Es domāju, ka Eiropa kļūst strateģiski autonomāka salīdzinājumā ar ASV pieņemtajiem lēmumiem. Es domāju, ka tā ir visai laba tendence. Bet, ja runājam par šķelšanos starp Eiropas uh, valstīm, uh, Mūsu uh, fondā uh, bieži vien notiek tikšanās ar amerikāņu partneriem, un mēs mēģinām izprast, uh, kāda tad ir šī nākotnes trajektorija. NATO ietvaros, un mums nav vienādi uzskati par to, kur NATO vajadzētu virzīties nākotnē. Un notiekošās debates patiešām to ļoti labi ilustrē. Centrāla Eiropas valstis, Austrum Eiropa, Baltija. Tas uh, viss arī pierāda, uh, cik svarīga NATO partnerība ar ASV. Mēs vēlamies būt labs, labāks partneris ASV, un tad vēl ir Vācija, apvienotā karaliste, šī valstu grupa, kas saka, ka mums ir uh, jābūt neatkarīgākiem un uh, Britu aizsardzības ministra nesenais paziņojums mani patiešām pārsteidza, ka apvienotai karalistei par nākotnes konfliktiem ir jādomā uh, varbūt tā patstāvīgāk tik ļoti neskatoties ASV virzienā. Rezumējot, domāju, ka tā vietā, lai tik daudz runātu par stratēģisku uh, autonomiju, ko darīs e ASV, vai tā mums būs ciešāks partneris vai attālināsies. Mums ir uh, jāizprot plašākā kontekstā Eiropas drošības intereses, kā mēs vēlamies tapt sadzirdēti uh, šajā globālajā sāncensībā starp ASV un Ķīnu. es varētu teikt sekojošo Eiropa drošības plāksnē tās loma būs atkarīga no tā, ko mēs varēsim darīt eh, un varēsim darīt aktīvāk pirmām kārtām kopīgi ar ASV cīņa pret terorismu. Jā, mums ir arī daudz vairāk uh, ar eh, Ameriku jāsadarbojas Ķīnas kontekstā. Otrām kārtām, ko varam darīt paši bez ASV atbalsta, un šeit ir ļoti daudz eh, dažādu iespēju, un strateģiskā autonomija šeit atkal ir klātesoša. Un trešām kārtām ar citiem partneriem, jo dažreiz mēs eh, varbūt uh, uzliekam tādas eh, pārāk nereālistiskas brīles, bet ir jāskatās uz pasauli ar tādu neapmiglotu skatienu, izprotot, kas patiešām tajā notiek. Mums ir jādomā tādā plašākā tvērumā par savām partnerībām, un jā, ir varbūt arī tādi netik mīļi partneri, Krievija, Turcija, bet nevajag viņus uzreiz izslēgt. Man nav tāds pesimistisks redzējums uz NATO nākotni. Mēs runājam par tādu kā sadalīšanu dažādās nodaļās, varbūt mēs sa sadarbosimies tajās jomās, kur mums ir kopīgas intereses, un kaut kur savukārt būsim autonomāki. Mums jādomā, kā strādāt ar citiem partneriem. Paldies! Paldies! Ārkārtīgi interesanta uzstāšanās, bet, ja drīkstu piemetināt, nedaudz gara. Uh, Nedaudz par gāru, un es eh, patiešām vēlētos dot vārdu arī mūsu kolēģiem. Lūdzu, Grānta kungs. Um, suis... Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, esmu ļoti ērtā pozīcijā, runāšu otrais. Aleksandra jau ļoti daudz eh, no tām lietām pieminēja par šo te strateģisko vīdi, par to man nebūs jārunā. Turklāt uh, NATO ģenerālsekretārs, mans priekšnieks, eh, bija pirms divām dienām afet, un eh, līdz ar to viņš jums jau sniedza tādu kā vīziju, runāja par ļoti daudziem svarīgiem jautājumiem, piemēram, transatlantiskās saites, amerikāņu iesaist Eiropā, eh, sadarbības starp NATO un ES, un mūsu sadarbības nozīme cīnā pret terorismu izaicinājumu, kas ir saistīti ar Krieviju un uh, jaunās tehnoloģijas. Līdz ar to es uh, noteikti varēšu izteikties īsāk, pat ja uh, pie šiem jautājumiem atgriezīšos. Katrā ziņā man ir prieks, ka man ir šī iespēja prezentēt NATO um, viedokli drošības debatēs šeit Eiropā. Un Atlantijas alianses šeit ir ļoti nozīmīga. Es gribētu runāt uh, franciski, bet vēlāk uh, runāšu arī angliski, jo man pieraksta arī ir angliski. Vienu lietu varbūt sākumā gribētu uzsvērt, jo tas ir kaut kas, ko Aleksandra gari un detalizēti neapspried, bet kas man šķiet svarīgi, tā ir Transatlantiskās alianses transformācija pēdējos piecos gados kopš Krīmas krīzes. NATO ir būtiski mainījies. Uh, Jau 70 gadus eh, mēs nesen eh, svinējām Londonā mūsu 70. gada dienu, un eh, um, ir bijusi šīs alianses nemitīga pielāgošanās, uh, augstais karš, 90. gadu Balkānu konflikts, 5. pāns, un tas viss iezīmē šo attīstību, bet šobrīd esam situācija, kas bez šaubām nav varbūt pati bīstamākā, bet tāda ļoti neparedzama. Tādā izpratnē, ka situācija alianses austrumos ir Krievija, kas eh, aizvien spēcīgāk eh, izrāda savu strateģisko darba kārtību, savas ambīcijas. Uh, Ir zināma nestabilitāte uh, alianses dienvidos, uh, arī terorismu jautājumi, bet arī tādi kā hibrīda un kiberdraudi ir jāatzīmē un transformācijas ātrums tehnoloģiskajā plāksnē un uh, Ķīnas loma, kas ir ne tikai būtisks spēlētājs, bet Uh, kas iesnie, iesliecas arī Eiroatlantiskajā teritorijā. Un tātad NATO ir uh, transformējies, uh, atzīstot draudus un pielāgojot uh, savu darbību, savu aizsardzību šiem jaunajiem draudiem. Un tas arī ir pats svarīgākais uh, apliecinājums uh, šai kopīgajai kolektīvajai aizsardzībai. Patiesībā šī misija vairs nav tik centrāla, un um, ja mēs redzam, ka tas izpaužas uh, dažādi. Piemēram, mūsu komandas struktūras ir modernizētas pirmo reizi kopš augstākā kara beigām. Ir būtisks stiprinājums šajās komandas struktūrās, ir uh, uzlabota arī mūsu spēku reaktivitāte. Uh, ir eh, likts uzsvars uz ātru reakciju, bet arī uh, spēku izmantošana um, alianses austrumos, Baltijas valstīs un Polijā ir stacionēti spēki, un uh, viņu uh, loma ir bijusi aktuāla arī pēc Krīmas krīzes. Tātad uh, jaunie draudi, hibrīd draudi, uh, kiberdraudi. Uh, un attīstība arī kosmosā, kā jau to um, minēja, um, tā ir arī um, operācija joma, ārlietu ministrijas par to runā, un tur ir jārunā arī par uh, militāriem un kiberdraudiem. Uh, Un uh, ir svarīgi paturēt prātā, ka ir būtisks aizsardzības uh, eh, investīcija palielinājums sabiedroto vidū Eiropā un Kanādā. Tas ir bezprecedenta palielinājums kopš augstākā beigām. Palielinājums tā tad ir bijis līdz šā gada beigām kopā 130 miljārdi dolāri. To saka ģenerālsekretārs. Uh, 117 miljārdi eiro papildus tātad Eiropas Savienībā un um, Kanādā kopš 2016. gada ir uh, investēti. Tas tiešām ir būtisks apjoms. Um, un tas ir, piemēram, Vācijas, Francijas vai apvienotās karalistas budžets šāds apjoms. Tas tiek tagad atvēlēts sabiedroto kapacitātes uzlabošanai. Uh, Runājot par eh, sabiedroto piedāvāto plānu, 360 miljārdi eh, dolāru vairāk ir eh, pēdējos desmit gados tērēts. Tas atbilst, protams, arī tam, ka um, iepriekšējos desmit gadēs nebija atjaunota militārā tehnika, un tagad tas tiek darīts. Ļaujiet man tagad um, pāriet uz angļu valodu, lai minētu dažus papildus punktus. Uh, first... Pirmkārt, apvienotās nācijas ir uzņēmušās saistības attiec saistībā ar Eiropu un tās ir palielinājušās pēdējo gadu laikā arī apjoma ziņā politiskās debatēs par šo robežu sadalījumu mēs redzam, ka NATO vairāk iesaist, apvienotās nācijas sniedz lielāku atbalstu apmācībām Un tas viss bija tik apspriests arī pagājušajā decembrī, bet Londonā, bet mēs saprotam arī, ka strateģiskās debates nav beigušās ar ASV. Un Aleksandra arī par to runāja. Vairāk jautājumi arī jau tika uh, pieteikti, tā ir šī sadalījums, kā notiek uh, aktivitātes pie robežām vai robežu apsardze, atceroties arī augsto karu. Šeit ir dažādi viedokļi, bet es varētu vienkārši sadalītos šīs grupas nostāju pārstāvis divās grupās. Viens interesē dienvidu robežas valstis, otrs austrumu puse. Un te mēs uzreiz nonākam arī pie jautājuma par kohēziju alianses dalībnieku starpā. Mēs turpinām uh, mērtiecīgu sadarbību arī tā saucamajā refleksijas vai pārdomu procesā, kas tika tā kā iniciēts Londonā par to, kāda loma varētu būt partneriem visā procesā. Tad vēl šī NATO adaptēšanās vai pielāgošanās nenotiek tādā tukšā vietā. Mēs esam organizācija, kas cieši sadarbojas ar partneriem. Daži no vis ciešākajiem partneriem ir arī Somija un Zviedrija, un arī apvienotās nācijas, Āfrikas Savienība un citi 20 divi ir pastāvīgie partneri vai locekļi, un mēs varam apskatīt jautājumus no dažādiem redzes punktiem. Eiropas, sadarbība, Eiropas Savienības sadarbība tiek plānota vairākos līmeņos, arī Tusks un Junkers ir starp politikas veidojotājiem sadarbībā, un tas nav, protams, viegli, bet, manuprāt, apmēram pēdējo trīs gadu laikā es redzu, ka progress notiek un uh, Eiropas Savienības uh, uh, šīs visas jomas vai institūcijas, kas ir saistītas ar aizsardzību, arvien aktīvāk tiek piesaistītas procesam. Eiropas aizsardzības iniciatīva arī nav iedomājama bez alianses un tās partneriem. ieskaitot sadarbību visaugstākajā vadības līmenī, un tā nezaudēs savu nozīmi turpmākajos gados. Mums jāturpina attīstīt kapacitāte, jāatrod ceļi, kā samazināt kiberdraudus, un Ķīna arī ir. Uh, saistās ar aspektiem, kas būs ļoti aktuāli arī nākotnē. Mums mēs vēlamies savās aktivitātēs darboties saskaņā ar likumu un statūtiem. Un visā šajā um, situācijā mēs varam labāk risināt uzdevumus, ja sadarbojamies un savalkot visu kopā, lai saglabātu savas drošības un aizsardzības spējas. Mums ir jāspēj reaģēt, mums ir jāmodernizē uh, savas savus aprīkojums, jā, tu, jā, vajadzīga cieša sadarbība ar Eiropas Savienību, Eiropas Savienībai jābūt aktīvākai, investīcijām ir jābūt lielākām aizsardzībā un novērojot šo robežu pārbīdīšanu, arī ir nepieciešams padarīt spēcīgāku NATO izmantojot stratēģisku sadarbību un jāvēro, kas notiek dienu no dienas. Un vajadzīga pragmatiska pieeja, veselais saprāts, tas Tas ir ļoti nozīmīgi arī jebkurā sadarbības procesā. Gribu teikt vēlreiz paldies komitejas vadītājai par uzaicinājumu. Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem par specifiskiem jautājumiem. Mans portfelis saistās tieši ar investīcijām aizsardzībā, ieskaitot uh, uh, uzbrukumu novēršanas iekārtas. Uh, Paldies, pirms dot vārdu kolēģiem, piedāvāju tiem, kas uh, var palikt, uh, lūgt pagarināt šo diskusiju. Uh, vēl pēc 12. bija paredzēts, ka uh, tā um, beigsies 12. Eh, tagad vārds Krisam Pētersam, kas ir delegācijas vadītājs no Eiropas parlamenta NATO. Paldies! Paldies uh, eh, Hopas, Hopas Desheferas kundzei un Legrāna kungam par viņu uzrunām. Manuprāt, aprīlī mēs atbal, at, atzīmēsim NATO 70. gadskārtu, un Eiropas parlaments apzinās, cik svarīgi ir šī alianse. Un arī pēc 50 un 100 gadiem jādomā, tā tas būs. Mēs, esam, mēs augstu novērtējam to, ko dara NATO, un NATO moto ir animus in consolento libet. Tas tātad garš ir brīvs, pateicoties tam, ka tas apspriežas. Es domāju, ka šajos nu, pārmaiņu laikos mums jāmēģina rast atbildes uz jaunajiem izaicinājumiem paturot šo moto prātā. Man ir trīs jautājumi par dalību. Dalību NATO. Pirmais. Ja dalība ir tas pats, kas jauni dalībnieki, tas ir būtisks jautājums. Nesen es viesojos Kijevā, Ukrainā Un kāda šobrīd ir NATO pozīcija attiecībā uz Ukrainu? Es saprotu, es 2008. gadā ASV prezidents bija ļoti entuziastisks un tā kā paziņoja, ka durvis Ukrainai ir vaļā un sākās problēmas Doņetskā un citur. Uh, Es saprotu, ka Ukrainas dalība varbūt tagad nav prioritārais jautājums, bet mans jautājums ir par to, kāda situācija šobrīd ir saistībā ar politiku austrumu pusē. Otrs jautājums arī par dalību. Ko, ko mēs varam saukt par tādiem uh, sarežģītiem vai problemātiskiem alianses dalībniekiem. Piemēram, Turcija. Es zinu, ka Turcija ir nozīmīgs dalībnieks NATO, bet daudzi no maniem kolēģiem redz diezgan daudz sarežģījumu tieši rad Turcijas radītu. Uh, Kā jūs vērtējat Turcijas lomu nākotnē NATO? Un trešais jautājums - Eiropas Savienība. Es jau uzdevu šo jautājumu ģenerālsekretāram, bet šobrīd Eiropas Savienības delegācija ir, ieskaitot parlamentu, tāda ambicioza, vai nav laiks. Un, nu, tā kā piešķirt augstāku pozīciju Eiropas parlamenta delegācijām, lai šeit varētu ne tikai Libe iesaistīties, bet parlaments augstākā līmenī. Paldies! Polijas idī, Sven Mikser. Svens Miksers, lūdzu. Paldies! Paldies par ļoti izsmeļošajām, informatīvajām prezentācijām. Man ir vairāk komentāri, bet varbūt jūs varat arī kaut ko pateikt par tiem. Tas ir interesants novērojums, ka, ka NATO. Uh, Nu, sadarbība tiek tā kā uztvērta sav, atšķirīgi Eiropas Savienībā vai ASV. Un no ASV perspektīvas NATO ir tā kā uz, tiek uztvērta kā ASV aktivitāšu un arī ideoloģisko nostādņu atbalstītājs un papildinātājs. Un jūs sacījāt arī par šo iestrēgšanu karā pret terorismu. Vai pēc, astot, pēc augstā kara mēs uzskatījām, ka kā NATO ir izsmēlusi savas funkcijas vai iespējas, bet praksē pēc 11. septembra NATO funkcijas turpina attīstīties, un es pats jau daudzus gadus strādāju arī parlamentārajā asamblējā sadarbībā ar NATO. Uh, Mēs runājām par to, ka 40 līdz 45 procentiem, procentiem sauszemes karaspēku būtu jābūt tad, gataviem, lai tos varētu laist darbā. Un tagad tie ir 10% vai mazliet vairāk. Mēs esam. Um, samazinājuši savas ambīcijas attiecībā uz iesaistīšanos masveidā tādās militārās aktivitātēs un arī ātrā reaģēšana ir, varētu teikt, samazinājusies arī Eiropas Savienības uh, karaspēks. Nevarētu teikt, ka tas kļūtu, ka tas paplašinātu savas aktivitātes. Ja mēs runājam par ASV karaspēku Eiropas Savienības valstīs, tad te tomēr Mēs redzam arvien vairāk ASV iesaistīšanos, bet globālā mērogā Eiropa skeptiski skatās uz ASV iesaistīšanos. Eiropieši šaubās par to, ka ASV nepieciešamības gadījumā būs partners, uz kuru paļauties, ka tas palīdzēs. tieši drošības un aizsardzības jomā. Nu, tie nav jautājumi, bet par šīm lietām mums var jārunā, ja mēs apspriežam NATO nākotni. Merci. Paldies. Tagad vārds Pasēsko kungam. Well, very... Paldies lieli, par lieliskajām prezentācijām. Man ir vairāki komentāri. Es domāju, ka NATO ietvaros mums ir tāda nu, nesaprašanās krīze Ja mēs skatāmies uz paplašināšanos, piemēram, Ziemeļa Maķedonija tikko ir kļuvusi par Eiropas Savienības dalībvalsti, Eiropas Savienība paplašinās ātrāk. 2008. gadā Ukraina un arī U Gruzija saņēma ceļu karti iestājai Eiropas Savienībā. Un noteikta pozīcija bija Vācijai. Mēs centāmies pārliecināt Angelu atbalstīt šīs ceļu kartes, bet šis nē attiecībā uz Gruziju un Ukrainu Nu, tā bija, nu, teiksim, iespēja, kas tika palaista garām. Tā man tas izskatījās no Bukarestes. Eiropieši uh, redz, ka ASV karaspēka skaits samazinās Eiropā. Protams, jo viņiem ir uh, jāskatās uz draudiem no klusā okeāna valstīm, Āzijas valstīm. Un tajā pašā laikā Ķīna uh, attīsta ļoti apjomīgu kodola arsenālu bez jebkādiem ierobežojumiem no startautiskās nu, sabiedrības. Es negribētu, lai mani nosauc par proamerikānisku, bet es mēģinu saprast, kas notiek. Mēs sūdzamies par to, kā amerikāņi izved savu karaspēku no Eiropas bet es nezinu nevienu Eiropas valsti, kas atbalstītu Ameriku Āzijā pie klusā okeāna. Vai kāda Eiropas valsts ir nosūtījusi tur savu karaspēku, lai palīdzētu panākt līdzsvaru reģionā? No otras puses apvienotās karalistes samitā 14. gadā mēs noteicām ka Eiropa palīdzēs nodrošināt robežas aizsardzību austrumu un dienvidu austrumu Eiropā, Eiropas Savienības robežu. Un tas notiek Mans karaspēks dienvidu, dienvidu Eiropā. Es redzu, ka tur amerikāņi sniedz palīdzību. Rumānijā ir trešais, trešā gaisa karaspēka bāze, kas piedara ASV. Tā tagad ir izveidota. Uh, kopīgie manevri notiek vismaz reizi gadā Austrum Eiropā un NATO austrumu daļā. Bet būsim godīgi un pateiksim, ka nu viņiem, amerikāņiem droši vien ir taisnība sakot, ka Mēs, mēs darām to, kas jādara. Centrāla Āzijā mēs piedalāmies un mūsu prasība ir šie 2% no IKP, kas ir jāveltī militārajam budžetam. Un Trumpam šobrīd šķiet, ka šīs joma vai šis sektors ir vairāk, viņš viņu interesē ekonomiski, nevis politiski. Un, ja samazinot šo um, ieguldījumu buģ militārajā budžetā, tas summējās uz tuvu 20 miljardiem eiro. Uh, mēs paziņojam, ka mūsu prioritāte ir labs dzīves līmenis, augsts dzīves līmenis, un amerikāņiem mūs jāaizstāv, jo mēs nespējam nodrošināt šos divus procentus IKP. Manuprāt, te ir tāds tā kā pārpratums, jo labāka risinājuma, manuprāt, mums nav tieši drošības jomā. Es nepiekrītu šim jēdzienam. Stratēģiskā autonomija. Kā mēs varam būt strateģiski autonomi Eiropā, ja nespējam nu, nodrošināt līdzsvaru Eiropā? Tikai Ķīna Krievija un ASV ir valstis, kam šeit, kam ir šī teikšana. Un runa jau nav tikai par ekonomisko spēku. Krievijai ir mazāks IKP nekā Itālijai, bet Krievija ir globāls spēlētājs, jo tā ir kodolvalsts. Godātais kolēģi, vēl grib, citi grib uzdot jautājumus. Like... Paldies, um, bija ļoti interesanti uzklausīt uh, ļoti interesantus aspektus, bet es piekrītu arī iepriekšējiem runātājiem no Rumānijas, uh, jo viņš teica, ka labākas par uh, tagadējo aizsardzības sistēmu nav, kas ir NATO. Uh, Man ir daži jautājumi, bet uh, kundze no Maršala fonda no Parīzes vairāk kārt minēja, ka vajadzīgs eh, jauns veids globālā um, sistēmā un arī Eiropas parlamentā daudzi runā par to, ka mums ir vajadzīga šī te aizsardzības sistēmas autonomija, bet tajā pašā laikā visi ir vienisprātis, ka Ķīna, Krievija, uh, tuvie austrumi, tas ir tas jauninājums, bet uh, autonomija no ASV nozīmē, ka mēs tā kā atdalāmies. Un vienmēr ir jautājums, kāpēc mēs tik daudz runājam par autonomiju, vai tur ir kāds politisks iemesls, ja mēs uh, tagad raugāmies. Uh, Uh, ir pagājuši trīs gadi kopš uh, Trumps tika ievēlēts 2016. gadā. Mēs redzam, ka um, Eiropā nav lielas izmaiņas. ASV labi sadarbojas ar Igauniju, ar Poliju, uh, Eiropas Savienība labi sadarbojas aizsardzības jautājumos ar ASV. Un patiesībā tas bija tāds labs šoks no Trumpa puses, kad viņš pacēla jautājumu par uh, um, aizsardzības tēriņiem, un daudzas valstis vienkārši palielināja savus tēriņus, jo nobijās, un beigu beigās tas ir ļoti labi. Un tas, ko amerikāņi ir darījuši Irākā, Irānā, tas jau nav nekas jauns. Arī citas administrācijas līdzīgi rīkojās. Uh, Vienmēr taču ir bijušas kaut kādas eh, intereses, kas mums nav eh, pilnīgi vienādas, bet eh, jautājums vienmēr ir, kāda tad ir alternatīva. Labāk taču ir cīnīties kopā ar sabiedrotajiem pret radikalizāciju, pret um, teroristiem, un tāpēc es neredzu, ka būtu kaut kāds politisks iemesls runāt par autonomiju un atšķirībām no amerikāņiem, bet Jūs uzsverat, ka ir vajadzīga solidaritāte un NATO, kā, na, tātad, kā NATO ir vajadzīga šī solidaritāte un vienotība, bet Francija un Vācija arī rada zināmas problēmas, ka, kā tas viss mainās, ja Makrons saka, ka mums ir jāpārstartē ekonomiskās attiecības ar Krieviju, ka tagad mums vajadzētu vienkārši virzīties uz priekšu. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu uh, ar vienu aci raudzīties uz Ukrainu un Grūziju, kas uh, ir problemātiskā situācijā uh, Krievijas dēļ, vai tas uh, tomēr nemaina stabilitāti NATO, šādi Makrona izteikumi. Otrakārt, uh, viņš arī teica, ka NATO uh, ir iestājusies smadzeņu nāve. Vai tas uh, nemaina kaut ko NATO un uh, arī uh, Nord Stream 2 ir jāmin, tās ir uh, Vācijas un uh, Krievijas ekonomiskās intereses. Ja tātad mēs runājam par ES autonomiju, vienotu autonomiju, tad mums ir jābūt vienādai kopējo interešu un aizsardzības izpratnē, bet ja skatījums ir atšķirīgs, un vācieši vienkārši saka, mums tas nerūp, ko Eiropas komisija vai mūsu ES sabiedrotie saka, uh, Un um, viņi tik un tā turpinās uh, iepirkt lētu gāzi no Krievijas, un viņiem nerūp citas valstis, kas patiesībā ir nedaudz nobijušies no uh, šīs enerģētikas ietekmes, kas ir Krievijai, vai tas tiešām uh, um, nedod tādu ieskatu šādā autonomijā un aizsardzības sistēmā. Jūs abi runātāji. Um, nedaudz citādi skatījāt šos jautājumus. Kungs no NATO ir ģenerāls sekretāra vietnieks, bet eh, um, kungs no Parīzes ir no uh, domnīcas. Varbūt jūs paši varētu komentēt to visu. Un tagad noslēgumā uh, jautājumu uh, uzdošanu beigsim. Satorī kungs, pavisam ātri man ir uh, ļoti precīzs jautājums. Uh, kādu uh, um, atbildi parāds NATO, ņemot vērā Krievijas uh, kodola aktivitātes, kodola ieroča aktivitātes, vai šeit ir kaut kāda stratēģija. Un tālāk par šo te Eiropas Savienības uh, uh, strateģisko autonomiju man šī ideja ir ļoti uh, labi patīk, bet kā mēs to īstenosim mūsu attiecībās ar ASV, ar NATO, uh, un eh, kā mēs varam atgūt eh, līdzsvaru NATO ietvaros, eh, mums ir jāīsteno spēcīgāka es pozīcija, un šajā ietvarā kā būs ar NATO, vai tas būs tas instruments, kas tiks izmantots pasaulē, bet kāds būs līdzsvars starp ASV un Eiropu. Uh, un kā to īstenot uh, monetārā plānā. Un ja mēs vēlamies veidot Eiropas autonomiju, kā to darīt? Tādā ļoti konkrētā veidā, taustāmā veidā, vai mēs veidosim militāru sadarbību, kas būs ciešāka Eiropiešu starpā, un kā tas tieši izvērtīsies. Un te mums ir uh, jādiskutē par to, vai ir vajadzīga Eiropas armija vai nē. NATO jau arī nav vienota armija. Un visbeidzot, Eiropas vienotība taču ir galvenais uh, priekšnosacījums - diplomātiskā, strateģiskā Eiropas vienotība. Visādi citādi es nesaprotu, kāds varēs īstenoties. Un tālāk um, Eh, kādas būs attiecības ar citām varām un uz kāda pamata. Un te es uzdodu jautājumu par politisko vīziju un Eiropas vērtībām, jo mums ir jāpastāv ārpus ASV, ārpus NATO, un mums ir jābūt ne tikai vienotiem ar citiem, bet mums ir jāpastāv arī atsevišķi, un tas ir arī jautājums par vērtībām. Un es runāju arī kā uh, zaļais. Uh, Mums ir Amerikas prezidents, kas noraida vispār klimata pārmaiņas. Viņš radīs vēl lielākas problēmas pasaulē. Un kā tad šādā jaunajā stratēģijā, kā mums balstīties tajā uz mūsu pašu uh, vērtībām? Paldies! Tagad vispirms došu vārdu um, NATO pārstāvim un pēc tam Aleksandrai. Uh, Paldies, es centīšos ātri atbildēt uz lielāko daļu jautājumu, laika nav daudz. Varbūt tādā telegrāfiskā stilā, varbūt atvainojos par to jau iepriekš. Runājot par NATO dalību, alianse um, paplašinās, mēs drīz sveiksim Ziemeļmaķedoniju, kas ir būtisks solis, un tad mēs būsim 30 sabiedrotie Melnkalne. Uh, tika uzņemti 2017. gadā. Tātad ir atvērto durvju politika, kas praktiski arī darbojas. Tā nepastāv tikai vārdos, un Ukrainas un Gruzijas jautājums paliek atvērts. Ir tā sauktais dalības rīcības plāns, kas tur pastāv, un ir centieni piedāvāt viņiem uh, daudz ciešākas attiecības ar aliansi, un tas arī realitātē darbojas. Es, piemēram, vadu vienoto um, darba grupu ar Ukrāņiem par drošības sadarbību, aizsardzības sadarbību, un tur ir tiešām praktiska uh, rīcība, kas notiek ciešā partnerībā. Kad ir runa par uh, dalību, tad sabiedrotajiem vienmēr ir jālēmj un vienmēr notiek debatas par šiem te jaunu biedru uzņemšanas jautājumiem. Piemēram, ja tās ir lielas valstis, kas saskaras ar konfliktiem papildus visam, bet galu galā, kas ir svarīgi, tas ir attīstītās partnerības dziļums, piemēram, ar Ukrainu un Gruziju. Mm Nu, tur ir redzams, ka visu laiku notiek uh, a, diskusijas ar viņiem Ukrainas uh, un NATO padomē un NATO un Gruzijas uh, komisijā. Tātad visu laiku darbs notiek ar viņiem. Pievēršoties šim te partnerības uh, aspektam. Mēs esam cieši kaimiņi un partneri, protams, ar ES valstīm, bet arī vidējo austrumu um, partneriem un Kuveitā mums ir arī savs atbalsta punkts, mums ir ar Jordānu un Līča valstīm cieša sadarbība. Tātad tur arī e, notiek uh, sadarbība. Es negribētu atsaukties ne uz vienu sabiedroto kā tādu sarežģītu, problēmas radošu sabiedroto, bet ir vairākas valstis eh, aliansē, kas diezgan spēcīgi aizstāv savas pozīcijas un pauž ļoti skaidri savu viedokli. Šī ir alianses, kas balstās uz konsensu, un to grib uzsvērt. Un uh, gribu skaidri teikt, ka ir ļoti uh, kaismīgas uh, debates NATO ietveros par politiskiem jautājumiem, par ļoti būtiskiem jautājumiem, un vairākas valstis tiešām šajās diskusijās uzstājas ar ļoti spēcīgām nacionālām pozīcijām un bieži vien arī kritizē citus sabiedrotos par viņu rīcību. Tas jau neļauj mums, tas jau nekavē mūsu rīcību. Uh, Piemēram, Sīrijā viņi bija ļoti atvērti uh, sabiedrotiem debatēs uh, par to, kas tur jādara. Un es domāju, ka tas arī turpināsies. Visi sabiedrotie tajā piedalās, daži runā skaļāk, uh, aizstāvot savus nacionālās intereses nekā citi, un Turcijas gadījumā Turcija, protams, ir ļoti svarīgs sabiedrotais tieši um, tās lieluma un geogrāfiskās atrašanās vietas dēļ, bet uh, Turcija vienmēr ļoti spēcīgi ir aizsargājusi savas pozīcijas aliansē. Par parlamentāro dimensiju. Man ļoti uh, patīk uh, NATO parlamentārā asamblēja. Es ar viņiem vienmēr cenšos tikties, tad, kad viņi satiekas. Es domāju, ka parlamentārieši uh, Um, ne jau tikai tāpēc, ka runāju šeit Eiropas parlamentā, gribu to uzsvērt, ka tad, kad ir runa par lielākiem izdevumiem, aizsardzībai un tā, um, parlamentārieši vienmēr ir jāiesaist, vai tie būtu nacionālai vai Eiropas parlamentārieši, tad mums ir uh, lielāks izredzes uh, veiksmīgi strādāt. Un um, parlamentārieši pilnīgi noteikti ir mūsu partneri. NATO pirmais ģenerālsekretārs eh, teica, ka galvenā NATO funkcija ir paturēt Krievus ārā, eh, ASV iekšā un eh, vāciešus piezemē. Es nezinu, vai tas tagad tā joprojām ir, bet galu galā jautājums ir tāds, ka mūsu galvenie uzdevumi laika gaitā ir attīstījušies. Kolektīvā aizsardzība, intervences, tas viss plūst un mainās, un tas turpināsies. Uh, Aleksandras teiktajā uh, viena uh, lieta, ko gribu apšaubīt, ir strateģiskā paralīze. Visu laiku notiek debates un daudz kas notiek uh, šajā aspektā, un mēs cenšamies tikt līdzi pasaules notikumiem. Dažkārt mēs esam nedaudz pārsteidzīgi, dažreiz netiekam līdzi, bet um, tas jau arī ir alianses mērķis. Viens elements, ko gribētu um, minēt jūs teiktajā par mūsu gatavību un šiem te spēkiem, jā, fokus un loma NATO ir mainījušies. Atcerēsieties, uh, ka varbūt bija runa par uh, kādreiz par uh, rīcību zemstrīces laikā Pakistānā, piemēram, bet daudz tiek runāts pie savietojumības, pie kopīgām mācībām, pie tā tiek strādāts, bet ir arī jauns uzsvars uz gatavību. Uh, bija NATO gatavības iniciatīva, ko pagājušajā gadā sabiedrotie atbalstīja, kas rada jaunu gatavības līmeni, um, piemēram, šīs 30 eskadrīļas un kuģi no Itālijas tiek pievienot, un tā ir zīme, ka mēs tā kā atgriežamies pie mūsu pamatu uzdevumiem. Un mūsu gatavība tagad ir tāda patiesa un pārbaudīta tā vietā, lai tikai runātu par saistībām, kas nevienmēr ir uh, pārbaudītas. Uh, on on the, the um, issue of uh, um, uh, uh, uh, the uh, uh, uh, U.S. presence, uh... ASV klātbūtne. Un uh, laika gaitā, protams, uh, situācija ir mainījusies nu, nebūs tā, ka būs 300 eh, tūkstoši vīru Eiropā stacionēt no Amerikas kā augstā kara laikos. Un eh, tas varbūt arī nav viņiem galvenais kritērijs, bet eh, pirmām kārtām jādomā par iespēju sadarboties un domāju, ka ASV klātbūtnē arī pagātnē varētu būt noteikti šeit būtiska. Mums jāsaka, ka pēdējo piecu gadu laikā ASV militārā klātbūtne daudz viet ir paaugstinājusies, un situācija mainās, nu, kuru katru brīdi, un, protams, jāņem vērā arī Pentagona lēmumi, un to mēs nevaram aizmirst. Ja runājam par kluso okeānu, par šo teritoriju un Āziju, eh, vajadzētu varbūt tam nedaudz vairāk pievērsties. Un navigācijas, brīvas navigācijas eh, operācijā šķiet arī Britu finansējums bija piesaistīts. Uh, Eh, jārunā, ka tās arī ir godīgs nāstu sadalījums, un, eh, ja, piemēram, ASV ir mm, klātesoša Eiropas Savienībā, mēs arī varam viņiem palīdzēt konkrētās eh, teritorijās. Mēs ceram, ka Varšavas samitā vismaz 15 uh, Eh, ka vismaz 15 valstis būs eh, sasniegušas šo 2% kritēriju aizsardzības izdevumiem. Tagad tās ir kādas 7, 8 tikai. Varšavas samits ir iecerēts 2024. gadā. Un, un ir arī uh, citas valstis, uh, kas uh, pat vairāk ir apņēmušās atvēlēt šīm vajadzībām. Runājot par transatlantiskajām attiecībām, ir jās, jāapzinās, ka jau kādu laiku šīs debates norisinās, nu tas neuzsākās vakardien. Mēs esam demokrātijas Eh, valstīs ir līderi ar eh, tādiem pārliecinošiem viedokļiem, eh, spēcīgas personālijas, un mums ir jāvienojas, kādi tad ir mūsu galvenie uzdevumi, ir nepieciešams arī aktualizēt dialogu par politiskiem jautājumiem. Ja jūs runājat par tādu vienotības trūkumu, to jau alaži var pārmest un var pārmest viedokļu atšķirības. Eh, ne visas valsts uzskata, ka pietiekam aktīvi ir jāiesaistās, piemēram, tuvējos austrumos, ko darīt Krievijas sakarā un tā tālāk. Protams, eh, ir arī jautājumi, kas ir akūtāki, ņemot vērā arī gluži geogrāfisko situāciju. Un iepazīstoties ar um, viedokļiem, kas tiek pausti intervijās, Twitterī un citos mēdījos. Mēs uh, regulāri tiekamies runājot par strateģiskajiem jautājumiem, par to, kā um, cīnīties pret izaicinājumiem. Domāju, ka tagad esmu atbildējis uz tiem jautājumiem, kas bija adresēti man. Paldies! <laughs> Aleksandra Radovska, kas ir? Aleksandra, lūdzu, nu jums tagad ir brīvība izteikties. Jā, nu daži brīži, saka Dehobs Heifers kundze, es gribētu pieminēt strateģisko autonomiju un arī šo Amerikas faktoru. Es domāju, nevajadzētu runāt par iespējamo ASV izstāju no NATO. Viņi vienkārši skatās, uh, pārskata vispār savu militāro darbību, militārās aktivitātes globālā līmenī. Un tagad viņi ļoti daudz ir pievērsušies tieši šai konkurencei ar Ķīnu. Tas neizbēgami atsauksies arī uz Eiropu. Un arī Āfrikā mēs redzam vairāk aktivitāšu Ir arī mm, ASV tagad uh, daudz strateģisku diskusiju bijušas par um, iesaist Sahels reģionā, un, protams, ja trupas no turienes tiks izvestas, jādomā, ko darīs Francijas karēvi. Man allaž grūtības ir uh, sagādājusi šī doma, tendence, ka strateģiska autonomija nozīmētu atdalīšanos no kaut kā. Ja mēs runājam par tādu daļēju attālināšanos varbūt no Amerikas uh, nostādnēm, ja tās mums nevienmēr ir simtprocentīgi pieņemamas, es nezinu, vai tas ir pareizi. Kādēļ šī autonomija ir nepieciešama? Uh, Pirmām kārtām, lai mēs varētu rīkoties autonomi, ja tas ir nepieciešams. Sīrija, Lībija un varbūt uh, rīt kaut kur citur izcelsies krīze, un ja, piemēram, ASV teiks, ka tas nav viņu vitālajās interesēs un pateiks tas, lai tagad ir Eiropas ziņā, tieciet galā, ko tad mēs darīsim? Būs atkal jauna bēgļu straume, kas ieradīsies Eiropā, teroristu un viss uh, pārējais, kas ar to ir saistīts, kas no tā izriet. Uh, Nu, ko tad mēs darīsim? Um, Makronza 2000. runāja par šo jauno stratēģiju, par attiecību pārstātēšanu, un, protams, tas ietekmē ļoti daudz valsts, arī Baltijas valstis. Mums ir jādomā par Eiropas vienotību, par tādu strateģisko kultūru, kas pirmām kārtām liktu domāt, kā rīkoties nedaudz autonomāk, ja nu, tāda vajadzība būs spiedoša. Ir jāizvērtē situācija un ir jāsaprot, vai mēs krīzi uzskatām uh, par tikpat nopietnu krīzi kā, piemēram, kolēģi Amerikā, vai mums ir vienāda izpratne klimata jomā, vai mums ir viens un tas pats viedoklis arī attiecībā uz Irānu, vai domājam identiski, bet mums ir jābūt arī autonomākiem, um, domājot par lēmumu pieņemšanu un domājot arī par to, ko varam kopīgi paveikt uh, kā eiropieši. Jā, ja piemēram ASV izstājas uh, no kāda līguma, kuru savulaik ratificēja Obama, nu, kas notiek tālāk, un mēs varbūt esam arī zināmā mērā atbildīgi. Jā, pašreizējā situācija nav tā ērtākā, patīkamākā, bet mums varbūt ir jāmēģina skatīties jau nedaudz uz priekšu, nākotnē, kas varētu notikt rītdien. To mēs arī darām Parīzē kopā ar kolēģiem no Eiropas mūsu fondā. Uh, vērtības. Arī šis jautājums izskanēja, kā mēs strādājam kopā ar mūsu partneriem. Mums patiesībā nav izvēles, kad ir šie krievu algotņi Āfrikā un uh, tur ir, piemēram, kri Francijas karēvi, kam pret tiem ir jācīnās. Uh, nu, kas notiek? Uh, Lībijā situācija tikpat samilzusi, Sīrijas problēmu mēs esam deleģējuši Irānai, Sīrijai pašai un Krievijai. Un Turcijai runātājs jau izlabo nevis Sīrijai. Mums ir uh, jābūt iespējām izteik, iz, iejaukties, ka tas ir nepieciešams. Ir jādomā arī par to, kāda ir mūsu diplomātija krīzes eh, laikā. Mēs patiesībā eh, spēlējam aizvien nenozīmīgāku lomu, jā, mēs varam organizēt konferences, mēs esam kļuvuši par Erdoganā, Putinā, tādiem kā vidutājiem, un esam arī pat zaudējuši kontroli, ja tā drīkst teikt. paradigmas arī ir mainījušās. Tās pat varētu teikt, ir apgriezts otrādi. Un Eiropas komisija, kas tagad uh, sevi uh, nostāda kā tādu ģeopolitisku, domāju, tā ir laba zīme. Mums ir jāizmanto um, šīs jaunās vēsmas Eiropas Savienībā. Uh, lai varētu salikt pareizos akcentus un pievērsties tam, ko, zin, protam, vislabāk paveikt, proti vidutāja loma un diplomātija krīžu situācijās. Jūs un NATO šeit varētu darboties kā tāds um, katalizators. Uh, Tika pieminēts, ka tā ir arī tāda labās grības uh, alianse. Ir tik daudz dažādu izaicinājumu, daeši un citi, un ir tāds pat ad hoc uh, šis uh, spontānais uh, formāts, uh, bieži vien dažādām misijām, bet kādēļ ne sadarbojoties. Uh, Ar NATO mēs to varam paveikt. Ehm, godīgi sakot, mums nav citas izvēles, kā atrast ehm, sadarbības veidu ar tiem partneriem, kam nevienmēr ir ar mums identisks vērtības. Jādomā arī par mūsu strateģiskajām interesēm. Mēs gan varam atstāt ehm, visu citu ziņā, un kas tad notiks pēc tam? Tur ir patiešām liela ģeopolitiskie izaicinājumi, un kopīgi ar NATO mums, kā ES dalībvalstīm, ir par to pievērēšanu jādomā. Paldies! Varbūt jūs vēl varētu, Granda kungs, dažus vārdus piemetināt par Krieviju, tās iesaisti Sīrijā un citiem jautājumiem. Tika nosodīta arī ASV izstāja no NPT līguma, diplomāti to nosūtīja un pat citas valstis, un tika uzdots jautājums, kā reaģēt uz šādu rīcību. Mums nevajag rīkoties varbūt tā kā citiem partneriem vai eh, sāncenšiem, piemēram, ja kāds vairāk bruņojas, eh, darīt to pašu un mēģināt bruņoties vēl vairāk, ir jābūt uh, labam līdzsvaram, eh, domājot par dažādiem risinājumiem un metodēm. Un, eh, ja ir šī atbruņošanās krīze, eh, mēs varētu mēģināt tomēr sarunāties ar Krieviju. Tas gan nav tas vieglākais uzdevums tieši tagad, un kas notika 79. gadā ar šo šāviņu, ar raķešu krīzi, neviens to tobrīd nevarēja paredzēt. Un, uh, mēs varētu domāt arī par dažādiem pasākumiem, diplomātisko instrumentu paleti, politiskajiem instrumentiem, tāpat kā arī militāro šo dimensiju, kur mēs varbūt varam runāt nedaudz stingrāku valodu, lai nebūtu paši pārāk ievainojami. Un varbūt nu, pati tā otrā galējība būtu arī aizsardzība ar militāriem līdzekļiem, ņemot vērā visu Krievijas rīcību. Paldies, paldies! Gribēju tikai pateikties runātājiem, saka priekšsēdētāja, par šo patiešām tik pamatīgo iztirzājumu. Paldies, ka varējāt ierasties mūsu komitejā. Priekšsēdētāja laipni pasakās arī tulkiem, kas uh, strādāju komitejā eh, visu rīta cēlienu. Un nākamā eh, pirmdiena eh, no 16. līdz 17.30 pie mums būs Nāzlamīcu kundze, īpašā ANO atbruņošanās sūtne, un pēc tam būs sēde 17. februārī no 15. un visu dienu 18. februārī. Paldies!